Labrīt visiem un sveicināti visi šajā uzklausīšanā par TAKS 3 komitejā, kurā mēs runāsim par nodokļa izvairu un nodokļu apēju Slovākijā. Uzklausīšanā ir paredzēts vienas paneļa diskusijas, kurā ir uzaicinātie viesi un, kā ierasts, pēc tam varēs uzdot jautājumus, uz kuriem uzaicinātie viesi arī atbildēs. Pirmajam došu vārdu Bārdīkungam, kas ir eh, jaunumu, vie, jaunumu vietnes ņūz uh, eh, eh, žurnālists. Un uh, viņš strādā tajā pašā vietnē, kurā strādāja Jans Kučaks brīdī, kad viņš pagājušā gada februārī tika nogalināts. Jans Kučaks tieši pētīja finanšu noziegumu un nodokļu izvairs jautājumu saistību ar augstām politiskām aprindām Slovākijā. Jans Kučaks un viņa līgava mira 27 gadu vecumā. Un eh, viņu nāve nebija netiek aizmirsta un mēs cīnīsimies, lai viņa darbs tiktu turpināts. Pēc Bārdīja kunga prezentācijas došu vārdu Vladislavam Hanikam, kas ir risku analīzes un nodokļu izvairs nodaļas vadītājs, un viņam palīdz Ļubaviņš Davarzniks, kas ir finanšu direktorāta priekšsēdētājs Slovākijā. Un visbeidzot došu vārdu Marošam Žiļinkam, kas ir ekonomiskās eh, noziedzības apkarošanas nodaļas vadītājs eh, ģenerāla prokuratūrā un arī viņa palīgam. Un uh, es esmu ļoti priecīgs, ka jūs esat uh, pieņēmuši uzaicinājumu runāt mūsu uzklausīšanā. Uh, Katram runātājam ir atvēlētas septiņas minūtes ievadvārdiem un pēc tam diskusijas. Tātad pirmais eh, Peters Bārdīs lūdzu. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dámy a páni. Priekšsēdētāja kungs, godātās dāmas un kungi, deputāti, es tagad mēģināšu turpmākajās piecās minūtēs eh, pastāstīt par Slovākijas lielākajām problēmām. Proti, politikas un organizētās noziedzības um, saikne. Slovākija ir valsts, kurā mums jau ilgu laiku trūkst finanšu līdzekļu pētniecībai, skolām, tajā pašā laikā zeļa un plaukstu noziedzība. Ir tieša saikne starp um, budžetu, noziedzību. Daudzi cenšas iegūt pēc iespējas lielākus līdzekļus no Eiropas subsīdijām. Tas tiek um, uh, zakts, un uh, šis te biznesa modelis ir uh, nozakt līdzekļus no valsts budžeta. Katru gadu Slovākijā tiek zaudēti uh, daudzi uzņēmumi bankrotē, uh, Eh, un pēc tam viņi vairs nemaksā nodokļus. Un līdz ar to mēs zaudējam apmēram 200 miljonus eiro eh, nodokļu ieņēmumos. To visu varētu izmantot skolām, slimnīcām un citām jomām, bet uh, tas, diemžēl, nav iespējams. Ja nodokļu iekasēšana noritētu labi Slovākijā, tad um, situācija būtu atšķirīga. Uh, Par to ir atbildīga uh, finanšu administrācija, jeb ieņēmuma dienests, bet šo institūciju darbs nevienmēr um, norit uh, gludi un bez problēmām. Atbildīgās uh, personas eh, automātiski netiek saukts pie atbildības. 2017. gadā bijušais eh, finanšu ministrs Kažim kungs teica, ka finanšu direktorātā eh, strādā cilvēki, kam jādara arī citi darbi, kam ir jāveic citi pienākumi, daudzi pārkāpumi tiek vienkārši noklusēti, visi izlieks, ka nekas nav noticis un uh, atbildīgie netiek saukt pie atbildības. Diemžēl šeit um, šis uzdevums ir jāveic plašsaziņas līdzekļiem, un um, mēs esam situācijā, kad um, tieši uh, plašsaziņas līdzekļi uh, ir atklājuši šos gadījumus. Es uh, tagad konkrēti runāšu par diviem cilvēkiem, kuru saiknes uh, ir uh, pierādāmas ar uh, politiskajām aprindām. Tie nav um, parasti uzņēmēji, tie ir uh, nodokļu krāpnieki. Ladislavs Bašternaks ir pirmais, kurš arī ir atzinis, ka viņš ir īstenojis PVN krāpniecību. Viņš um, iepirka uh, dzīvokļus no kāda cita uzņēmēja, apgalvojot, ka saņēma naudu um, skaidrā naudā un pēc tam nodokļu atmaksā saņēma lielas summas. Šo cilvēku pirms gada tiesa atzina par vainīgu, un tagad mums vienkārši jānogaida, kādu sodu tiesa viņam piespriedīs. Dzīvokļu kompleksā, kuru viņš uzbūvēja, dzīvo sekojoši cilvēki, bijušais premjers Roberts Fico, uh, Eh, un arī eh, Počēteka kungs, eh, bijušais, es atvainojos, tagadējais transporta ministrs, Marijāns Turčans, Marijāns Kočners, kurš arī dzīvo šajā dzīvokļu kompleksā, viņš ir uzņēmējs, kas ir ļoti bīstams, viņu pat nevar saukt par uzņēmēju, tāds biznesa darbons. E, un arī Kalinaka kungs, iekšliet ministrs un Početeka kungs, viņiem arī uh, ir bijuši um, uh, sakari ar Bašternaka kungu. Um, Marians uh, Kočnārs ir uh, otrais, par ko grib runāt. Viņu nevar tā ātri aprakstīt. Ir daudzi gadījumi, kas parāda, ka šeit nav runa par uzņēmē darbību, tās ir karuseļveida krāpniecības schēmas, ko viņi īsteno saņemot um, nodokļu pārmaksas, kompensācijas. Uh, Un tie ir tādi eh, gadījumi, ko zinām, pazīstam eh, no Slovākijas jau kopš 90. gadiem. Viņš, piemēram, mēģināja ar bruņotiem eh, vīriem, ar kriminālo aprindu um, mm, pārstāvjiem pārņemt televīzijas kanālu. Tad tagad es runāju par Marianu Kočneru. Uh, Viņš arī uh, saņēma 79 miljonus eiro ar cita veida krāpniecību. Viņš parādās arī tās augtajos mafijas sarakstos. Tātad šodien neviens uh, nevar teikt, ka viņš uh, ir tāds nezināms. Šeit jūs redzat tādu vienkāršotu schēmu, kāda ir Kočnera uh, kunga, um, kādas ir viņa saiknes ar uh, um, augstu aprindu pārstāvjiem Slovākijā. Redzam uh, bijušo premjeru un arī opozīcijas partiju pārstāvjus. Šis te kontaktu muģeklis uh, parāda, ka tas ir vesels tāds uh, sakaru vijums. Mans kolēģis Jānis Kučaks, kurš tika nogalināts, uh, tieši pētīja šīs te uh, un noziedzīgās saiknes. Uh, viņš izmeklēja Kočnerā mahinācijas, uh, Un um, Kočnē savukārt centās atrast um, kompromitējošus materiālus par viņu. Un uh, neskatoties uz draudiem, uh, viņš tomēr turpināja savu darbu. Tikai uh, Kučaka uh, nogalināšana iekustināja lietas uh, šajā jomā un uh, galvenajās amatos, tad kaut kas sāka mainīties, cilvēki tika nomainīti, beidzot kaut kas notika, sākās kaut kāda rīcība un sāka uh, izmeklēt krāpniecības gadījumus nodokļu jomā. Tās bija lietas, kas pirms tam it kā tika aizmirstas vai neredzētas. Šeit uh, varat uh, redzēt uh, kā notiek izmeklēšana. Jāna Kučaka nogalināšanas gadījumā ir četri aizturētie, um, bet uh, pasūtītājs vēl nav atrasts. Izmeklētāji šobrīd koncentrējas tikai uz šo slepkavību un citiem noziegumiem. Um, citi noziegumi būs jāizmeklē citām nodaļām, kas ar to ir saistīti. Dāmas un kungi, šeit es pārstāvu ne tikai mūsu redakciju, aktualitī SK. Visiem žurnālistiem e, Slovākijā ir svarīgi, lai institūcijas darbotos, jo bez labi funkcionējošām institūcijām mūsu valstī nekas labi nevar darboties. E. Paldies! Paldies, Bārdī kungs, un tagad e, Ladislau Kanika kungs, lūdzu. Mm, takže dobrý deň, pán, pán predseda. Labdien, priekšsēdētāji! dāmas un kungi deputāti! Es gribētu sirsnīgi pateikties eh, par to, ka mūs eh, ielūdza Eiropas parlamentā, un kopā ar kolēģi es tagad gribētu eh, vairāk pastāstīt par to, kā Slovākijas finanšu administrācija cīnās pret finanšu un nodokļu noziegumiem un pastāstīt par mūsu izmeklējumu rezultātiem. Finanšu administrācijas um, kompetences uh, ir ļoti skaidri aprakstītas likumā. Uh, nodokļu iekasēšana, muitas nodavu iekasēšana un uh, um, um, Slovākijas un Eiropas budžeta nod, ieņēmumu nodrošināšanu pārkāpumi pret um, muitas un nodokļu likumdošanu ir jānovērš un uh, vēl eh, uzdevumi muitas eh, jomā, muitas eh, tarifu jomā un nodokļu uzraudzības jomā un arī patēriņu nodokļu jomā. Nedaudz par mūsu organizācijas struktūru. Interesanti ir tas, ka galvenokārt izpilde ir mūsu pilnvaras. Esmu riska analīzes nodaļas eh, un eh, eh, vadītājs, un tad mums ir arī muitas un nodokļu nodaļas, un tās ir svarīgākās jomas, uzdevuma jomas, kurās strādājam, un mūsu ikdienas darbā šīs ir tās nodaļas, kas cīnās pret krāpniecību. Mums ir arī kriminālā nodaļa finanšu pārvaldības sadaļā, uh, Un um, šī nodaļa tad varētu pastāstīt tālāk, uh, precīzāk par to, kādi pienākumi ir šai nodokļu pārvaldes kriminālajai nodaļai. Es esmu Lubomīrs Provazņiks, es vadu finanšu nodaļu, es atvainojos uh, kriminālo nodaļu finanšu pārvaldē. Tā ir nodaļa, kuras uzdevums ir strādāt operatīvi, uh, izmeklēt un atklāt nodokļu noziegumus un pārkāpumus uh, pret uh, nodokļu likumdošanu arī dokumentēt, kad ir runa par nodokļu un muitas nodevu nemaksāšanu. Tādējādi mēs uh, varam arī nosūtīt informāciju tālāk atbildīgajām uh, krimināltiesiskajām iestādēm. 2019. gadā Mēs eh, veicām daudzas eh, izmeklēšanas, vajāšanas saskaņā ar kriminālu likumu, bet mums ir arī uh, specifisks uzdevums attiecībā uz PVN, uh, ievedot preces no trešajām valstīm, proti importējot preces Eiropas Savienībā. Un arī uz akcijas nodokla attiecībā mums ir pilnvars un uh, Šajā nodaļā pret krāpniecību mēs eh, strādājam operatīvi, mēs eh, atklājam eh, gadījumus, kas ir saistīti ar nodokļiem, un mēs arī strādājam pie Eiropas budžeta ieņēmumiem, un šī informācija tad tālāk tiek nosūtīta no mūsu nodaļas uh, Slovākijas Republikas krimināla tiesiskajām iestādēm. Paldies par šo papildinājumu. Tas ir ļoti svarīgi mūsu finanšu pārvaldei, eh, ka mums ir šīs eh, izmeklēšanas pilnvaras eh, attiecībā uz PVN krāpniecību, runājot par preču un pakalpojumu importu no trešajām valstīm. Finanšu policija izmeklē finanšu noziegumus. 2012. gadā nodokļu iztrūkums PVN eh, jomā Slovākijā bija 41%, un eh, efektīvā nodokļa likme šajā gadā bija 11,8%. Ja mēs paraugāmies uz eh, rezultātiem 2017. un 2018. gadā, tad redzam, ka mūsu nodokļu iztrūkums ir 26,3%. Tāds ir aplēses. Un, uh, efektīvā nodokļa likme šobrīd eh, ir 15,27%. Valsts budžetam tas nozīmē 13. līdz 17. gadā, ka 3,7 miljārdi eiro iztrūkst. Šos rezultātus eh, mēs nesasniedzām, protams, nejauši. Mēs ļoti labi redzam, ka uh, Eh, nodokļu likme gadu gaitā pieaug. Tas ir eh, daudzu cilvēku darba rezultāts, kas cīnās pret krāpniecību finanšu administrācijā. Mums ir trīs rīcības plāni, lai apkarotu nodokļu krāpniecību. Tur ir 70 pasākumu, viens rīcības plāns jau ir noslēgts, otrajā rīcības plānā uh, Mums vēl ir atlikuši trīs pasākumi, un trešais rīcības plāns uh, šobrīd tiek īstenot. Šeit mēs redzam dažu punktu pārskatu, pateicoties kuriem mēs esam sasnieguši savus darba rezultātus. 2012. gadā uh, nodokļu kobra šis projekts tika īstenots, tas bija tāds uh, svarīgs posms PVN krāpniecības apkarošanā. Tad mēs arī ieviesām um, PVN pārskatu, kas bija ļoti svarīgs uh, Um, process. Mēs ierobežojām skaidrs naudas maksājums un um, uh, tiek arī uzraudzīta ūtņām um, apvienošanās. Mēs uh, cīnāmies pret karteļiem. Mēs uh, arī 2019. gadā ieviešam e-kases sistēmu. Mēs uh, arī esam ieviesuši minerālēļas produktu marķējumu, nanomarķierus. Un kāda tad bija e, būtiskākie gadījumi, kurus finanšu pārvalde izmeklēja kopš e, PVN pārskata dokumentu īstenošanas? Mēs šeit redzam, ka e, te ir runa par daudziem miljoniem eiro Es nezinu, vai man ir pietiekami daudz laika, lai noslēgtu manu prezentāciju. Varbūt vēl vienu minūti, jā, priekšādētājs tā saka. Ļoti svarīgi krāpniecības apkarošanā ir eh, PVN pārskats, kontrols pārskats. Tas ir obligāti visiem nodokļu maksātājiem jau kopš 2014. gada. Tas ir tāds pārskata dokuments, eh, kas ir jāiesniedz elektroniski. Uh, Um, mēs jau 7,3 miljonu šādu dokumentu esam apstrādājuši, 771 miljonus uh, transakciju ir novērtēti. Un runājot par nodokļu deklarācijām, tās ir elektronizētas, tas nozīmē, ka visi uh, muitas kontrolieri un uh, nodokļu kontrolieri uh, izmanto elektroniskos līdzekļus, lai varētu kontrolēt, kur atrodas eh, nodokļu maksātāji. Un viss, ko eh, viņi konstatē, visas eh, atziņas, visu informāciju, ko viņi savāc, viņi var ievadīt šajās elektroniskajās sistēmās. Nodokļu kontrolieriem tā tad ir ļoti liela neatkarība. Viņus ir grūti ietekmēt, un to mēs uzskatām par sasniegumu. Tādējādi mums ir arī mazāk korupcijas gadījumu finanšu pārvaldībā. Nākamais runātājs lūdzu. Dāmas un kungi. Ļaujiet man atvainoties par Slovākijas republikas ģenerāla uh, prokurora neierašanos. Viņam ir daudz darba, daudz pienākumu, tādēļ viņam diemžēl nebija iespējams ierasties šodien. Ģenerāla prokuratūra uzrauga reģionālās prokuratūras, kā arī novadu prokuratūras un Eh, veic izmeklēšanas par daudziem noziedzīgiem nodarījumiem, tajā skaitā arī eh, seko medijos publicētajai informācijai. Tagad es vēlētos pastāstīt par mūsu darba metodēm, kā mēs uzraugām eh, likumu ievērošanu izmeklēšanā pirms tiesas procesa uh, no vada un reģionālā līmeņa prokuratūrām, kā arī ģenerāla prokuratūrai katrai ir savas noteiktas pilnvaras. Šajā uzbūvē īpaša nozīme ir Slovākijas republikas īpašai prokuratūrai. Šī īpašā prokuratūra eh, darbojas eh, konkrētos noziedzīgos nodarījumos, piemēram, slepkavība ar iepriekšēju nodomu, eh, kriminālas organizācijas, korupcija un e, e, ekonomiskie noziegumi. Priekšnoteikums ir tāds, ka šie noziegumi ir radījuši kaitējumu lielāku par 600, 6 miljoniem 650 tūkstoši eiro. Es vadu uh, īpašās prokuratūras ekonomisko noziegumu uh, Eh, izmeklēšanas nodaļas nodaļu. Mm, tā tad īpašā prokuratūra ir eh, ģenerāla prokuratūras īpaša eh, tāda nodaļa. Tā darbojas visā Slovākijā. Īpašā prokuratūra darbojas kopš 2004. gada 1. septembra. Mēs izmeklējam noziegumus, kas arī skāra Eiropas Savienības ekonomiskās intereses. Ļoti svarīgi pieminēt, ka prokuratūras un e, arī īpašās prokuratūras e, darbinieki e, darbojas ar represīviem līdzekļiem. E, šīs iestādes sāk darboties tikai tad, ja pastāv pamatots aizdomas, ka ir izdarīti noziegumi pret Eiropas Savienības finanšu interesēm. Īpašais prokurors ne, um, veic um, noziegumu kā tādu izmeklēšanu vai noziedznieku identifikāciju. Ar šiem uzdevumiem nodarbojas Slovākijas Republikas policija. Īpašajam prokuroram nav kompetenču Eiropas subsīdiju, kohēzijas fondu vai investīcijas fondu jomā. Tā viņš, piemēram, eh, eh, nelēmī eh, par to, vai šādi nepamatot saņemti līdzekļi būtu atmaksājami. Īpašais prokurors arī nav publiska iestāde, kas būtu atbildīga par Eiropas Savienības finansējumu uzraudzību. Īpašā prokuratūra veic izmeklēšanas, kad pastāv aizdomas par ES finanšu interešu noziegumiem pret ES finanšu interesēm eh, no fiziskām vai juridiskām eh, iestādēm no viņu puses Eh, eh, informāciju ģenerāla prokuratūrai eh, un tās īpašai nodaļai var nodot fiziskas juridiskas personas, valsts iestādes, publiskās personas, bet arī privātās personas, bet arī mēs izmantojam, strādājam ar mediju, informāciju, kas atrodam medijos. Jāna Kučaka informāciju, kur viņš publicēja savos rakstos, mēs vienmēr rūpīgi pārbaudījām 77 cilvēki 2017. Eh, gadā, pret viņiem mēs tātad veicām izmeklēšanas. Eh, tas ir 25 vairāk nekā iepriekšējā gadā. Eiropas eh, struktūras investīcija fondas ir zaudējušas daudz līdzekļu. Um, viltojumu dēļ, viltotu dokumentu iesniegšanas dēļ, eh, noziedznieki nav eh, deklarējuši obligāti deklarējums datus, viņi ir izmantojuši finanšu līdzekļus eh, atšķirīgi, kā sākotnēji deklarēts, un viņi ir melojuši. piemēram, attiecībā uz lauksaimniecības fondiem, savstarpējo atbilstību un tiešmaksājumiem. Ja uh, um, kaitējums pārsniedza 6,6 miljonu eiro, uh, tad mēs sākām darboties. Pagājušajā gadā tas, bija, tas notika deviņos gadījumos. Um, PVN, kas samaksāts par transakcijām, tika uh, um, nepatiesi deklarēts, tika pastrādāti noziegumi, piemēram, ar uh, iztrukstošo tirgotāju vai buferu uzņēmumiem, eh, kā arī veidotas ļoti sarežģītas uzņēmumu darījumu ķēdes, lai veiktu nodokļu noziegumus. Um, tika deklarētas eh, nepatiesas eh, cenas uh, pakalpojumiem. Tādi bija izmeklējumi pagājušā gada saistīti ar šādiem noziegumiem. Mūsu mērķis ir pārbaudīt noziedznieku ienākumus un tos dokumentēt, vākt pierādījumus 2018. gadā īpašās prokuratūras prokuratora ir nodrošinājuši 56 miljonu īpašums. Tie bija gadījumi, par kuriem arī vāca materiāls žurnālists Jans Kuciaks. Par Eiropas Sanības finanšu interesēm man jāsaka, ka Slovākijas republika ir centusies gādāt vai arī ir atbalstījusi Eiropas uh, prokurora uh, amata izveidi. Mēs turpināsim to darīt arī nākotnē. Tā kā man nav daudz laika, vēlos vēl piebilst, ka attiecībā uz konkrētiem noziegumiem informācijas apjoms, kurš šodien ir mūsu rīcībā, ir visai ierobežots. Eh, un šī ierobežojuma pastāv pamatoties uz Slovākijas republikas likumiem. E, man nav atļauts komentēt e, izmeklēšanas, kuras vēl nav pabeiguš, e, pabeigtas, nobeigušās. Bet var jums nomierināt, jo šie, šo noziegumu izmeklēšana ir ilgtermiņa prioritāte Slovākijas Republikas ģenerāla prokurora darbā. Vēl vēlos sacīt tādu lietu. Lūdzu, vērtējiet mūsu apgalvojumus tādā gaismā, ka uz jums runā cilvēks, kam jau vajadzēja vienu gadu būt mirušam, e, jo Jana Kūtsja, ka slepkavības kontekstā arī mana fiziskā likvidācija tika gatavota. Paldies! The discussion question will be Paldies! Tātad eh, tagad eh, es eh, došu jautājumu un atbilžu raundiem piecas minūtes. Mums vēl ir tā, palikusi tātad viena stunda. Pirmajam došu vārdu Jepem Kofordam, S un D grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies viesiem, kur ir ieradušies šodien mūsu uzklausīšanā. Paldies par jūsu ievadvārdiem. Vispirms vēlētos uzdot vārdu, vēlētos uzdot jautājumu Petram Bārdiem. Paldies par jūsu iepazīstināšanu ar informāciju. Jūs vairākas reizes uz, uzsvērāt, ka Kučaka un viņa līgavas nogalināšanas tā tad. Uh, slepkavas vēl nav atklāti. Vai jums būtu kādas idejas par to, kurš varētu būt pasūtījis šīs slepkavības? Un kāda ir kriminālās organizācijas struktūra jūsu valstī? Vai tā tiešām vai saites un saistība aiziet uz politiķiem. Tad vēlējos uzdot jautājumu par, vēlējos uzdot jautājumu prokuratūras pārstāvjiem. Jūs teicāt, ka jūs ļoti nopietni izturaties pret ekonomiskajiem noziegumiem un pērn 77 stājās ties, 77 cilvēki stājās tiesas priekšā Kas ir šie cilvēki? Vai šo cilvēku saikne ar augstāvošiem biznesmeņiem un politiķiem ir pierādīta un e, kāda ir izaicinājumi, kādas ir problēmas e, prokuratūrai cīnīties un izmeklēt ekonomiskos noziegumus. Tad e, varbūt par statistiku vēl viens jautājums cik daudz ir finanšu noziegumu Slovākijā un kāds ir to izmeklēšanas procents, cik daudz nonāk tiesā un cik daudz tiek notiesāti. Un vai jūsuprāt tā ir tikai aizbēga redzamā daļa? Děkuji, pán Bārdi. Tagad atbild Bārdī kungam. Ďakujem za otázku. Uh, ja... Paldies par jautājumu negribu radīt klišejas, bet mums izmeklējušā žurnālisms šķiet ļoti svarīgs. Tas ir mūsu darba pamatpilārs. Mēs vienmēr e, vadamies no faktiem. Kad es neesmu simtprocentīgi drošs, es arī kaut ko neapgalvoju. Pretējā gadījumā es tikai radītu risku sev un maniem kolēģiem. Uz mums varētu rādīt ar pirkstiem, ka mēs kaut ko izdomājam, safabricējam. Tādēļ es negribu uh, sacīt, kurš varētu būt atbildīgais par uh, Jāna Kuciaka slepkavību. No otras puses, visa informācija, kas ir mūsu rīcībā, norāda uz to, ka viens no aizdomās turētiem ir Kočnas kungs, e, kura vārdu es minēju arī savā prezentācijā. Viņš parāda, e, kā izskatās sabiedrība, ja organizētā noziedzība e, e, spiež roku politiskai vadībai. Kas attiecas uz skaitli, kuru es minēju, 77 cilvēki, tas attiecas tieši uz noziegumiem pret Eiropas Savienības finanšu interesēm. Tas ir tikai viens no noziegumiem. Uh, E, ekonomisko noziegumu paketē. Nodokļu krāpnieki viena ir 93, un šeit mēs runājam par gadījumiem, kur katrā atsevišķā gadījumā e, bija kaitējums vismaz 6,65 miljoni eiro. Par jautājumu, vai e, tie ir augsta ranga uzņēmēji, sacīšu tā. Es nevaru runāt par to, vai tie ir augsta ranga uzņēmēji, bet tur ir iesaistīti sabiedrībā pazīstami, medijos labi pazīstami cilvēki. Tā kā lielākā daļa izmeklēšana vēl nav, eh, krimināla lieta vēl nav eh, pabeigts, izmeklētais nā, vārdus nedrīkstu nosaukt un arī nekonkrētos noziegumus. Kas attiecas uz nodarīto kaitējumu, es varu minēt dažus piemērus piemēram, e, kriminālas organizācijas dibināšana, nodokļu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, e, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju. Vienā lietā mēs izmeklējam, veicam izmeklēšanu pret 63 personām par 105 atsevišķiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tas ir gadījums, kur Eh, šīs sabiedrības eh, grupā ir eh, darbojušās tad sarežģītas ķēdītas rēķinu pakalpojumi, kas ir uh, vilts pakalpojumi, kas ir sniegti un rēķini uh, viltoti, izdaļoti, fabricēti, nodokļu parāds mazināts. Mm, tādējādi e, izvairoties no 28 miljonu eiro nodokļu nomaksas. E, mm, mēs arī veicam izmeklēšanu e, pret uzņēmēju, kas ir 7,3 miljonu eiro atmaksu nepamatot prasīs karuseļu krāpšanas tādā vētās ietveros ar uh, Eh, visas gaļas importu no Brazīlijas. Pret vienu personu eh, tiek veikta izmeklēšana attiecībā uz nodokļu noziegumu, eh, kur ir runa par nodokļu apmaks, atmaksu 15 miljonu eiro apjomā. Tur iet runa par pārrobežas, tātad par um, solāru, enerģi, sonāru, pa, sonāru paneļu importu Eh, tas ir eh, gadījums, par ko ir mēdī daudz rakstījuši arī Jānis Kuciaks, par to ir komentējis. Šī persona tagad ir ieslodzīta eh, ekonomiskā nozieguma dēļ. Mm, viena no manām apakšnodaļām strādā ar šo gadījumu, ar šo lietu. Mm, tad ir nekustamā īpašuma darījumi Eh, šeit arī notika PVN krāpšana, kaitējums vairāk par 8 miljoniem eiro. Eh, attiecībā uz šiem 177 cilvēkiem, šiem individiem arī ļoti daudz gadījumu, kas tieši e, noziegušies pēc Eiropas saimnības finanšu interesēm, tātad Eiropas e, fondi 13 apsūdzēto tikai vienā gadījumā, kur bija runa par e, apmācībām vairāk nekā miljonus eiro, 400 eh, tūkstoši vienā, kādā citā gadījumā, 35 miljoni vēl citā gadījumā. Mēs redzam, ka šīs summas mm, Tātad tie visi ir gadījumi, kur ir runa par E, vairāk nekā 6,6 miljonu izblēdīšanu. Nav nemaz runa par uh, gadījumiem uh, ar mazākām summām. Un vēl bija jautājums. Varbūt mans kolēģis vēl papildinās manis teikto. Ja ļausiet, es vēl paskaidrošu īpašā prokuratūra ir uh, ģenerāla prokuratūras īpaša uh, eh, struktūra vienība, kas attiecas uz eh, šiem nodokļu krāpšanas schēmām. Uh, tātad kaitējumam ir jābūt uh, lielākam par 6 miljoniem 650 tūkstošiem visi gadījumi, kur kaitējums ir mazāks. Ar tiem strādā uh, novadu vai reģionālās prokuratūras par statistiku. Es eh, spontāni nevarēšu jums atbildēt, bet eh, tā ir viena no ģenerāla prokurora prioritātēm, kurš savā matā darbojas jau vairāk kā piecus gadus. Kopš viņš šo, uh, ir stājies šajā matā, viņš ir jau daudz darbības uzsācis. Mm Senāk mēs ļoti maz izmeklējām finanšu krāpšanas. Taču šajā lietā mēs pārbaudām, kāds ir e, noziedznieki, kādi ir viņa īpašumi, kāds ir viņu īpašumu kopums, lai mēs varētu labāk e, saprast, par ko iet runa, un policija un prokuratūra savu darbu koordinē. Uh, Šodien mēs vairāk izmantojam finanšu izmeklēšanas instrumentu nekā senāk. Sadarbojamies operatīvi, prokuratūrā ir speciālistu, ekspertu uh, um, grupa, kas uh, um, tieši uz nodokļu krāpšanas schēmām specializējās. Un esam arī parakstījuši memorandu ar uh, valsts kontroli kas palīdz mums arī uh, iegūt informāciju, kurus varam izma eh, savās krimināla izmeklēšanās izmantot. Paldies! Es gribētu jums pateikties par to, ka esat ieradušies un palīdzat mums uh, izmeklējot šīs lietas, pie kā strādāja arī Kucijaka kungs. Viņa mantojums ir ļoti svarīgs. Nesen Eiropas parlaments uh, arī nosauca mm, žurnālistu praksi, prakses balvu um, parlamentā viņu vārdā. Ir tātad svarīgi, lai nodokļu krāpnieki tiktu atklāti. Cik es zinu, tad pagājuši gadu astoņi gadījumi ir um, sākt izmeklēt tieši nodokļu jomā, pateicoties Janam Kucakam. Uh, Un e, šeit ir runa par e, Badumino un Vadala Itālijas pilsoņiem, kas um, strādā Slovākijā, un par viņiem arī bija šis kucieka nepabeigtais raksts. Mans jautājums, vai šī lieta vēl tiek izmeklēta, vai tā jau ir noslēgta, vai vainīgie ir saukti pie atbildības, vai tie ir stājušies tiesas priekšā. Un jautājums Kočnera, ko kungs, kas eh, draudēja Kuciaka kungam, eh, bija krāpniecība 8 miljonu eiro apmērā ar kādu viesnīcu, eh, tika izmantota pastkastīšu firma Maltā. Kādas mācības jūs esat uh, guvuši no šī gadījuma, kā var izvairīties no šādiem gadījumiem, kāpēc nav, tik daudz naudas gāja garām valsts kasei? Uh, vai uh, Slovākijas un Maltas iestādes labi sadarbojās, kāda bija jūsu pieredze, varbūt uh, šeit institūcija pielā, pieļauj kādas kļūdas, vai varbūt likumdošanu Slovākijā, vai uh, varbūt pat Eiropas līmenī vajadzētu mainīt. Par to gribētu dzirdēt viedokli no jums visiem. Paldies! Es kā pirmais varu izteikties par deputāta Stefaneca jautājumu proti par Donovalī uh, nekustamo īpašumu, uh, īpašumtiesību nodošanu. Man, diemžēl, ir tikai vispārīga informācija. Šis nodarījums, un to gribu uzsvērt, uh, krimināla process ir uzsākts pret trim cilvēkiem. Pamatojoties uz. Uh, Eh, krimināla, tātad pret uz eh, īpašās prokuratūras rīkojumu. Mums ir eh, akts un krimināla process pēc tam tika apturēts. Es personīgi pārbaudīju šo aktu, bet izmeklēšanas procedūra vēl nav noslēgta. Uh, Uh, izmeklēšanas uh, Slovākijā nav publiskas un nebūtu pareizi, ja um, varētu saņemt no mēdījiem vai uh, tādām sanāksmēm kā šīs informāciju par kriminālu izmeklēšanām. Katrā gadījumā šis te krimināla noziegums arī mūsu rakstiskajās atbildēs ir pieminēts un aprakstīts. Uh, kaitējums ir diezgan augsts, diezgan liels, tas tā ir, un jautājums, kā tad līdz tam varēja nonākt, kā to varēja pieļaut, par to negribētu spekulēt. Mēs esam prokurori un izmeklētāji, un mums ir jāturas pie faktiem. Un attiecīgi jārīkojas. Ir krimināla noziegums, un tagad mums ir eh, jākonstatē, vai ir pārkāpts likums vai ne Atbildīgās iestādes eh, šobrīd uzskata, ka likums ir ticis pārkāpts un šobrīd notiek izmeklēšana. Un es gribētu izteikties par Donovalī gadījumu. Tā ir neliela pilsētiņa Slovākijas vidienē ar eh, luksus viesnīcām un eh, dzīvoklīšiem brīvdienām, bagātiem uzņēmējiem, politiķiem daļēji arī tie cilvēki, kas Slovākijā ir eh, ļoti eh, populāri zināmi, kam ir Donovalī uh, brīvdienu mājas. Un uh, bija cilvēki, kas bija viņa pakļautībā, viņa ietekmē, kas veica fiktīvas transakcijas Donovalī. Un no valsts budžeta uh, Viņš ar PVN uh, uh, krāpniecības schēmām ieguva 8 miljonus eiro. Jans Kuciaks par to rakstīja 2018. gada vasarā. Divi izmeklētāji no Nacionālās kriminālās pārvaldes uh, pie tā strādāja, bet viņi nonāca pie secinājuma, ka Kučnak kungs uh, nav uh, neko krimināli nodarījis. Jans Kucaks eh, pārbaudīja šos aktus un eh, atrada sešas kļūdas, norādīja uz to, un tikai pēc tam eh, prokuratūra šo gadījumu nodeva citiem izmeklētājiem, un tagad izmeklēšana turpinās. Tā, līdz ar to gribētu teikt, ka Kočnakungs ir ļoti bīstams uh, bija ļoti bīstams eh, Janam Kuciakam, un eh, Jans Kucaks bija bīstams eh, viņam savukārt. Jans Kucaks vāca materiālus par kriminālu noziegumiem un tādējādi darīja, zināmā mērā, um, prokuratūras darbu. Eiropas prokuratūra šodien šeit tika pieminēta. Es par to esmu daudz lasījis. Uh, ir daudz pārobežu noziegumu, kas tiek pastrādāti vairākās eh, Eiropas Savienības dalībvalstīs, tie ir finanšu un nodokļu krāpniecības noziegumi, un ir svarīgi, lai visas eh, ES dalībvalsts piedarītos šajā projektā. Šobrīd, piemēram, mēs strādājam pie desmit karuseļveida krāpniecības schēmas gadījumiem. Polija, Čehija, Slovākija un Ungārija šeit sadarbojas, un bez uh, visu dalībvalstu līdzdalības sadarbības Eiropas uh, prokuratūrai nebūtu nekādas jēgas. Gribētu norādīt uz vēl vienu lietu, lai tas viss šeit neizklausītos pārāk pesimistiski. Mums ir arī daudzi izmeklētāji, kuri ļoti cenšas, piemēram, Žīlīnkas kungs, uh, Viņš eh, ir eh, ļoti cienīts Slovākijā, bauda lielu cieņu, un esmu pārliecināts, ka lietas pamazām uzlabojas un ka mūsu um, kriminālās iestādes nākotnē va um, varēs strādāt daudz labāk. Taski, Tālijāņā bija tī. Par eh, pirmo jautājumu daļu par šiem te uh, Uh, dzīvokļiem un darījumiem ar itāļiem. Es nevaru, protams, visu stāstīt, jo uh, tas ir nodokļu noslēpums uh, sakarā, bet mēs arī tur darbojamies saistībā ar šo viesnīcu Slovākijas vidienē. Tātad šeit rīcība notiek ļoti izlēmīgi un par jautājumu par to, kādas mācības mēs esam guvuši no šiem gadījumiem, par to var teikt sekojošo. PVN krāpniecības attīstība uh, ir uh, pozitīva. Slovākijā tiek veikt aizvien jauni pasākumi, mēs pret to cīnāmies un valdība mums arī palīdz, jo šie rīcības plāni tiek aktualizēti, mēs pie tiem pieturamies un pasākumi arī atspoguļojas likumdošanā. Uh, arī krāpnieki uh, uzlabo savu darbību, gan jāsaka, viņi arī uh, kļūst aizvien veiklāki. 2014. gadā, tad, kad mēs uzsākām īstenot pasākumu kopumu, mums bija daudz vieglāk atklāt lielus krāpniekus, uh, kur bija runa par um, kontrols pārskata pasākumu un 10 miljonu eiro apmērā Šādus krāpniekus vairs mēs nevaram Slovākijā atklāt, jo noziedzīgās aprindas eh, tagad meklē citus veidus un ceļus, kā darboties. Tagad mēs drīzāk atklājam tādus nelielākus uzņēmumus, un viņus ir grūti atklāt kā nodokļu krāpniekus. Šeit mēs runājam par apmēram 1000 eiro krāpniecības apjomu, un ir daudz grūtāk eh, šādus krāpniekus atklāt. Uh, Karuseļveidā krāpniecības schēmas eh, eh, drīzāk eh, notiek Eiropas mērogā, un līdz ar to um, informācijas apmaiņa ir tik būtiska. Bez šīs sadarbības mūsu cīņa, um, cīņai nav nekādu izredžu. Mēs šeit um, aizvien vairāk sadarbojamies ar mūsu Višegradas partneriem, jo Šajās valstīs notiek visvairāk karuseļu veida krāpniecības schēmu. Mēs sadarbojamies ar Čehijas republiku. Tur uh, intensīvi notiek informācijas apmaiņa. Un uh, tāds ir arī uh, plāns nākotnē. Tā tam jābūt nākotnē. Tas ir ļoti svarīgi nākotnes darbībai, informācijas apmaiņas starp valstīm. Paldies! Dank u. SND eh, Pēters Simon. Pēters eh, Simons, lūdzu. Kef. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atsaukties uz pēdējo piezīmu un uzdot jautājumu. Tad, kad Eiropas parlamenta delegācija pēc eh, Jana Kuciaka nogalināšanas viesojās jūsu valstī, tad runājot par izmeklēšanu, uh, Eh, tika noraidīta Eiropola iesaiste, sakot, ka nacionālajās tiesībās jūsu valstī nav pamata vienotajām kopīgajām izmeklēšanas eh, um, komandām un ka likums būtu jāmaina. Vai pa šo laiku eh, likumdošanas ziņā kaut kas ir mainījies, lai būtu šāda iespēja ar Eiropolu, kas Eiropā strādā pie pārobežu uh, finanšu noziegumu izmeklēšanas, vai nākotnē kaut kas varētu mainīties, un ja jā, tad uh, um, kas tur ir gaidāms nākotnē? Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums attiecas uz uh, uh nogalinātā žurnālista uh, uh iesniegumu. Uh, ko viņš iesniedza pret Marianu Kočnāru vairākus mēnešus pirms viņa nogalināšanas. Viņš vērsās prokuratūrā, jo viņš tika apdraudēts. Toreiz tas viss tika apturēts, netika nemaz aptaujāti liecinieki. Uh, Pēc delegācijas apmeklējuma ģenerālprokurors paziņoja, ka šis iesniegums vēršanās prokuratūrā tikšot vēlreiz izskatīts. Kāds ir šīs pārbaudas rezultāts vai varat kaut ko par to pateikt? Un trešais jautājums Cilinkas kungam vācu tulkojumā, kad jūs teicāt savus pēdējos vārdus, burtiski tika teikts, ka Eh, fiziskā likvidācija, ma, tātad manis fiziskā likvidācija tika sagatavot. Vai jūs varētu paskaidrot, kas ar to ir domāts? Pane prokurátore, prosím. Uh, <clears throat> pokiaľ ide o zapojenie Europolu do vyš... Tātad par eh, Eiropola iesaisti izmeklēšanā, runājot par Jāna Kuciaka un viņa līgavas slepkavību, šeit mēs nevaram uh, sniegt nekādu tuvāku informāciju. Eiropols uh, mūsu iestādēm sniedza palīdzību, tā bija ļoti būtiska palīdzība, ko saņēmām galvenokārt uh, ekspertu veidolā, piemēram, dekodēšana, telefons ar un noklausīšanās un tā tālāk. Runājot par um, likumdošanas jautājumu, īpašā prokuratūra nav likumdevēja orgāns. Mēs e, nenesam, diemžēl, atbildību par likumdošanu, ko likums mums atļauj. To mēs esam arī darījuši, izmantojuši šīs iespējas, un Eiropola kapacitāte, kas mums bija nepieciešama, to arī izmantojām. Kas attiecas uz e, nogalinātā Jana Kucaka iesniegumu prokuratūrā, Jūs vairāk kārt uh, uzdevāt šo jautājumu, bet tas nav īpašās prokuratūras uh, kompetencēs. Tāpēc uh, izteiksies mans kolēģis no ģenerāla prokuratūras vēlāk. Un par pēdējo jautājumu, par šo te fizisko likvidāciju, ko tad lai es par to saku? Man ar to ir jātiek galā, galvenokārt man un manai ģimenei. Kaut kā ar to ir jāsadzīvo, kas man draudēja es un arī ģenerāla prokuratūras eh, pārstāvis, mēs bijām tie, kuri, eh, pret kuriem tas tika vērsts. Eh, runātais pārtrauc. Es domāju, ka šeit lielākajai daļai cilvēku jums šeit telpā nav zināms, kas toreiz notika. Vai jūs varētu to īsi ieskicēt, lūdzu? Ide o veľmi chulostivú e, záležitosť. Jā, tā ir ļoti delikāta lieta. Notiek jau rīcība šajā jautājumā, un es, diemžēl, nevaru sniegt tuvāku informāciju, arī tāpēc, ka tagad uh, tiek izmeklēta šī manas fiziskās likvidācijas sagatavošana. Uh, Es labprāt jums par to pastāstītu, bet, eh, diemžēl, tuvāk par to nedrīkst runāt. Es saprotu, ka jūs esat eh, vīlies, eh, ka es nesniedzu jums pilnīgi informāciju, bet mums tagad ir jāveic izmeklēšana, jāizmeklē šī te sagatavošana, manas nogalināšanas sagatavošana. Tas viss tiek izmeklēts kopā kā paketu, un tā mums par to ir arī jāsaka. Es tikai pateikšu vienu teikumu. Žilinks kungs tiešām to neizgudroja, viņš runā patiesību par to, arī mēdī rakstīja Slovākijā. Viņš un uh, ģenerāla prokuratūras uh, pārstāvis uh, Slovākijā bija paredzēts viņus nogalināt. Un kas attiecas uz Jāna Kuciaka iesniegumu ģenerāla prokuratūrā, par to varu teikt to, ka Ģenerāla prokuratūra šo uh, iesniegumu ir izskatījusi, un pēc tam uh, lieta tika uh, nosūtīta tālāk, jo pirmais lēmums tika pieņemts uh, pāragri, pēc tam uh, šīs iesniegums tika papildināts, un vēlāk uh, pirmā līmeņa ģenerālprokuratūra atkal konstatēja, ka nav iemeslu veikt izmeklēšanu. Un tad uh, augstākais prokurors atkal pārbaudīja šo iesniegumu un nonāca pie tā paša secinājuma, proti, ka nav pamata izmeklēšanai. Zaļo grupas vārdā Gīgoldkungs lūdzu. Jā, vispirms es eh, vēlētos uzzināt, eh, vai jūs varētu mums pateikt sekojošo. Vai ir arī naudas atmazgāšanas eh, gadījumi, kuri ir parādījušies izmeklējot kučaka slepkavību, tātad vai viņš pētīja arī naudas atmazgāšanas gadījumus, kas ir saistīti ar Beļģijas IT kompānijām? Tātad es saprotu, ka jūs eh, turpiniet kučaka izmeklēšanu tādā vai citādā veidā, tad lūdzu mazliet par šo. Un tagad eh, detalizēti, kāda ir eh, Donovālī gadījuma nodokļu krāpšanās schēma, īpaši šī te daudz čaulu kompānija, tātad matriošku kompāniju rīcība un vai notiek adekvāta sadarbība ar Maltas varas iestādēm? Es jautājumu uzdodu visiem un varbūt atbildiet tie, kuriem ir sīkāka informācija par šo lietu. Tātad, bet vispirms eh, Bardēkungs. Bambardi. Čo sa týka prepojenia na, na organizāciju? Par šo te saikni ar uh, organizētos noziedzības aprindām ārzemēs ar, e, par ekonomiskajiem noziegumiem un narkotiku tirzniecību. Tur ir divas tādas lielas lietas, e, kuras tika dokumentētas pēc Kuciaka slepkavības. Pirmā grupa bija e, Činante un citi Itālijas uzņēmumi, kuri Slovākijas austrumos dibināja uzņēmumus. Šo Uh, Slovākijas daļu var salīdzināt ar Sicīliju 60. gados. Tur ir uh, slikti attīstīta ekonomika, tur ir organizētās noziedzības grupējumi, kas ir saistīti ar vietējo policiju, vietējie uh, pašpārvaldes pārstāvji arī tur ir iesaistīti. Viņi tā kā sadalīja šo Slovākijas daļu un dibināja sev tādas um, teritorijas, un tur tika izveidots modelis, kur tiek izzakti Eiropas lauksaimniecības atbalsta līdzekļi. Lielāki, mazāki uh, uzņēmumi tur darbojas. Uh, šobrīd arī, piemēram, uh, bijusi sociāldemokrāta deputāte, pret viņu tiek veikta izmeklēšana. Uh, Viņa, piemēram, pieņēma uh, lauksaimniecības maskā, maksājumus par teritoriju, kur vispār nebija lauksaimniecības zeme, kur bija asfalts tikai. Un um, arī um, bija arī tā, ka vairākas organizācijas iekasēja naudu par vienu un to pašu teritoriju. Vadara grupa um, no Itālijas uh, arī tur bija iesaistīta, un otrs gadījums - Akim grupa, Beļģi un uh, Eh, tātad Itālijas izcelsmes bēļi tie bija, kas eh, bija um, tie, kas organizēja kokaīna um, kontrabandu caur uh, eh, Holandas ostām, Niderlandes ostām. Silvio Kino šeit bija galvenais, um, viņam bija Slovāku sieva, uh, un uh, līdzekļi no šīs nelegālās darbības, no, uh, nodok, no narkotika tirzniecības viņš atmazgāja tādējādi, ka viņš uh, uh Slovākijas uh, atpūtas uh, teritorijās pirka um, nekustamos īpašums. Silvio Akino tika nogalināts, viņa konkurenta Beļģijā viņu nogalināja, šī lieta tika noslēta, un viņa um, bandas dalībnieki uh, ir cietumā ar ļoti augstiem cietumsodiem. Interesanti tur ir tas, ka kokaīns ar kuģiem tika vests uz Eiropu un tika norādīts, ka tie ir augļi vai dārzeņi, kas ļoti ātri bojājas, līdz ar to jāpārvadā ļoti ātri. Un kokaīns tika slēpts augļu piedā, piegādēs, piegā, pakās. Uh, piemēram, starp banāniem pat vēl veikalos tika atrasti maisiņi ar kokaīnu. Tas ir tās zināmākās lietas, un tas pierāda to, ka organizētā noziedzība um, Slovākijā nav nekas īpašs. Tur uh, ir pārstāvētas starptautiskās kriminālās bandas, par to varētu runāt gari un plaši. Tas ir tāds apjomīgs temats, uh, bet pavisam vienkāršot varētu. Uh, Um, izteikties arī par šo uh, viesnīcas lietu, bet varbūt, ka kolēģi no prokuratūras labāk uh, mm, varēs par to runāt, negribu atklāt nekādu slepenu informāciju un negribu kavēt izmeklēšanu. Man interese ir, lai visas lietas tiktu izmeklētas, atklātas un atbildīgie tiktu saukti tiesas priekšā un saņemt arī savus sodus. Logisko. Jā, E, jūs pieminējāt e, šo lietu, kur bija saikne ar Beļģiju. E, mēs vairāk to plašāk nevaram komentēt, jo prokuratūra to neuzrauga šo izmeklēšanu, bet atbildīgās iestādes ar to strādā. Vairāk es par to nevaru teikt. Par šo lietu ar viesnīcu vairāk varēs pastāstīt mans kolēģis. Atkal jāatkārto jau vairāk kārt teiktais. Tā ir lieta, kas, kuras izmeklēšana vēl nav beigusies. Izmeklēšana turpinās. Sīkāku informāciju publiski nevaram paust. Katrā ziņā maltiešu sabiedrības uzdevums šajā ķēdē še, e, e, ļoti precīzi tiek eh, aprakstīta rakstveida atbildē, kuru jums nosūtījām. Maltiešu ies, sadarbība ar maltiešu iestādēm, mm, kuras mums sniedz kriminālu e, lietas izmeklēšanā palīdzību, e, e, šī palīdzība, šī sadarbība notiek, bet vairāk es par to komentēt nevaru. Izmeklēšana iet savu gaitu. Atkal varu sacīt, ja ir kādi ārvalstu elementi un ķēdītas ar paskastīšu firmām, nodokļu krāpšanām, tas viss tikai kļūst vēl sarežģītāk eh, kontrols un uzraudzības uzdevumu un uh, šo lietu izmeklēšana un noskaidrošana kļūst aizvien sarežģītāk. Tieši tādēļ arī noziedznieki šādas eh, pastkastīšu firmas šajās ķēdītēs iestrādā. Tieši tāds ir viņu nolūks. Taču, ja prokuratūra eh, strādā pie šādām lietām, tad arī tos mēs varam izmeklēt un eh, veiksmīgi. Uh, ETP Dārjuša Rasātī. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es e, vēlējos uzdot jautājumu finanšu nodaļas pārstāvjiem Slovākijā un, e, jā, varbūt arī prokuratūras pārstāvjiem. Jūs palād, parādījāt e, pārliecinoši statistikas datus par to, ka nodokļu nozieguma apkarošana Slovākijā uzlabojas un um, nodokļu iztrūkums pēdējos gados ir mazinājies. Tas ir apsveicam, tomēr Mans jautājums būs saistīts ar to, ka vairākas svarīgas lietas atklāja žurnālisti, pētnieciskie žurnālisti un nevis valsts iestādes, kur tiešais uzdevums būtu uzraudzīt un saukt pie atbildības pārkāpējus. Vai jums nešķiet, ka sistēmā, valsts sistēmā jau ir iestrādātas nepilnības, uzraudzīt nodokļu sistēmu tādajādi, lai nebūtu iespējams tik liela mēra nodokļu krāpniecības? Un, ja tiešām sistēmā ir vājie punkti un ahilē papēži, tad ko jūs ieteiktu to novēršanai un sakārtošanai. Un otrs jautājums vēlētos to uzdot Bārdīkungam. Vispirms, paldies par jūsu ļoti informatīvo ievadu runu. Bet jautājums Bārdīkungam. Kā tiek aizsargāti trauksmes cēlāji? Kā tiek aizsargāti pētnieciskie žurnālisti? Vai jūsuprāt, juridiski atrunātais aizsardzības status ir pietiekams? Tieši runājot par žurnālistiem, kuri vēlas atklāt tādu vai citādu noziegumu, protams, ka šie žurnālisti valstī tās iestādēm ir jāpasargā. Kāds ir juridiskais ietvars, lai tiešām tā arī notiktu, lai izvairītos no tādiem traģiskiem gadījumiem, kādus piedzīvojām pērn Jana Kučaka gadījumā? Tak, kto by chtěl začít, pánové, prosím. Ďakujem. Ďakujem pekne. Paldies! Vienu detaļu tikai minēšu statistikas rādītāji pēdējo sešu gadu gaitā Slovākijā ir uzlabojušies. Un tie ir ne tikai atsevišķi pasākumi, bet pasākumu kopums. Uh, pētnieciskie žurnālisti strādā pie lietām, e, kur, e, pie kurām valsts iestādes nestrādā. Es e, pārlasīju Jāna Kuciaka rakstus pēc viņa slepkavības, noslapkavošanas, un konstatēju, ka uzņēmums, par kuriem rakstīja Jānis Kuciaks, jau ir bijušas uh, pārbaudes, nodokļu iestāžu pārbaudes, taču šo pārbaudžu secinājumi bija dažādi. Kas attiecas uz sadarbību nākotnē, kas būtu uzlabojams valsts iestāžu darbā, nu vienmēr daudz ko, daudz kas būtu uzlabojams eh, tajā un ne tikai Slovākijā, protams, es regulāri tiekos ar citu dalību valstu nodokļu. Uh, um, dienestiem, ieņēmumu dienestiem, un es redzu, ka mēs neesam vienīgie, kuriem ir problēmas. Ir grupas vai personas, kas e, izdara finanšu noziegumus, kurus valsts nespēja e, pēc tam pierādīt. Ja būtu universāla sistēma, kā šādus finanšu noziegumus izmeklēt, tas būtu jauki, es tikai priecātos. Taču, diemžēl, Mums ir tikai e, tāds kopīgs pasākumu kopums, e, kurus var likt lietā visas dalībvalstis. Mēs piedalāmies starptautiskā sadarbībā ar mērķi atklāt finanšu noziegumus. Mums ir zināmi mērķi un esam arī gatavi e, turpmāk strādāt vēlos papildināt e, ko vispārīgu. E, pētnieciskā žurnālista darbu salīdzināt ar e, kriminālu vajāšanas iestādi, ar tiesību sargājušās iestādes darbi, tas ir ļoti vienkāršojoši, es teiktu, tas nav vienmēr objektīvi. Tas, ko žurnālists uzraksta vienā teikumā, mums tas ir ļoti ilgstoši jāpārbauda, jāpierāda, jāizmeklē, mums ir jāsavāc pierādījumi, mums ir jāievēro likums izmeklēšanā, informācijas pārbaudīšanā, kuru eh, kāds žurnālists ir publicējis. Tādēļ sabiedrībai bieži liekas, ka mēs atpaliekam, ka valsts iestādes strādā lēnāk par žurnālistiem. Mums ir daudz informācijas, kas ir arī žurnālistiem, bet uz šīs informācijas pamata mēs nevaram darboties automātiski. Mums ir daudz, kas jāpārbauda, jāpierāda un tā joprojām. Esmu strādājis eh, ar vienas lietas izmeklēšanu, par kuru rakstīja arī noslapkavotais Jans Kuciaks. Es personīgi biju par kaut ko pārliecināts, bet Man bija jāgaida, kamēr e, bija savākti materiāli, konkrēti pierādījumi. Es nevaru avīzes rakstu uzskatīt, kā pierādījumu krimināla procesā. Mums ir jāsaglabā objektivitāte. Un par e, nākamo, par otru jautājumu Eh, kādi trūkumi pastāv eh, policijas un prokuratūras darbā, eh, krimināllietu izmeklēšanā. Prokuratūra, atvainojiet, īpašā prokuratūra sāk darboties konkrētā brīdī, proti tad, kad mēs zinām, ka nodarītais skaitējums ir pārskāpis zināmus slieksni, tātad mēs nestrādājam visos gadījumos, mums ir ļoti konkrēta darba jomā, un es nevēlos eh, komentēt citu iestāžu darbu. Eh, iespējams, jums arī šeit mans personiskais viedoklis neinteresēs, bet interesē fakti. Un vēl trīs lietas vēlos īsi pieminēt par Maltu. Jana Kučnera, eh, eh, sievas dēls, ir eh, maltietis, viņš darbojas nodokļu optimizācijas jomā kā uzņēmējs. Viņš speciāli veido šādas nodokļu optimizācijas uzņēmumus znots tātad. Uh, uh, finanšu uh, mm, pārvalde ir vairāk kārta tad um, eh, ieņēma dienests uh, eh, eh, konstatējis, ka te ir kaut kas nav kārtībā bet, uh, un vērsties policijā, bet policija nevēlējās sākt darboties. Piemēram, Bašternāka gadījumā policiju kritizēja par to, ka tā nepastāvēja uz to, ka izmeklēšana jāturpina 2017. gadā. Uh, mm, finanšu ministrs Eh, fin, eh, finanšu ministru kritizēja, ka viņš šo informāciju nebija pārbaudījis rūpīgi. Viņš komentēja, jā, finanšu pārvalde vai nu, viņiem dienestiem eh, sāka formāls darbības, bet tad viņi tās pārtrauca. Un lietas izmeklēšana tika pārtraukta. Un tad par žurnālistu uh, mm, aizsardzību žurnā uh, Slovākijā. Kas attiecas uz likumdošanu, es domāju, ka mums Slovākijā ir labi uh, likumi, lai sargātu žurnālistus, bet pirms 2018. gada februāra nevienas, neviens nebūtu domājis, ka Slovākijā varētu notikt žurnālista slepkavība. Tas bija tomēr tāds. Uh, uh, liels šoks mums visiem, un žurnālistu aizsardzības likums iepriekš netika uzskatīts par tik svarīgu, tagad eh, eh, šī doma ir mainījusies, tagad ir pieņemts, ka žurnālistiem ir vajadzīga aizsardzība. Tagad eh, sociālu demokrātu grupas vārdā deputāti. Jā, paldies. Esmu slovākiete, un tādēļ es vēlos arī visus eh, klātesošos slovāku kolēģus uzrunāt daudzi. Šeit eh, eh, runā par izmeklēšanu gaitu, kriminālu lietu izmeklēšanu gaitu, bet es personīgi saku, ka līdz šim tiesību sargājušās iestādes ir ļoti maz kriminālu lietas izmeklējušas, tagad šis skaits ir ļoti eh, pieaudzis, tādēļ es augsti vērtēju jūsu darbu. Man ir eh, daudz informācijas. Es decembrī šajā delegācijas braucienā vizītē piedalījos, mēs tikāmies ar daudziem prokuroriem, kas mums eh, sniedz daudz informāciju, tur bija klāt tikai parlamenta deputāti, tādēļ viņi atļāvās mums daudz vairāk informācijas sniegt. Mūsu visu vārdā vēlos jums pateikties, jūsu darbs ir ļoti kvalitatīvs. Eh, izvairīšanās no nodokļu nomaksas tā ir ne tikai Slovāku problēma, tā ir globāla problēma un statistika, eh, statistiskie dati ir tādi, ka mm, katrs e, Eh, uz vidēju uz vienēs pilsoni eh, šī izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir vairāk nekā 2000 eiro gadā. Tādēļ es jautāju, vai tas, ko mēs eh, darām, lai jūs atbalstītu, jums pietiek, vai jūs izmantojat informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm, lai mazinātu šo nodokļu izvarīšanos no novaks, nomaksas. Mans otrs jautājums ir saistīts ar Kočnera kungu. kā Bardī kungs mums uh, prezentēja šo uh, um, šīs saiknes, kas pastāvēja, kādas bija Kočneram, Sulika kungs, arī bija Eiropas parlamenta deputāts, ir bijis arī parlamenta prezidents. Es negribu paziņot, ka Sulika kungs būtu vainīgs, bet es vēlos tomēr tikai mm, to minēt kā piemēru, lai parādītu, cik svarīgs bija Kučnerkungs un kādu viņam bija kontakti augstās aprindās. Tagad viņš ir ieslodzīts, pret viņa tiek veikta izmeklēšana eh, par ekonomiskiem noziegumiem, bet mani dara nemierīgu tas, ka mēs ikdienas kādā uh, avīzē eh, redzam informāciju, uh, kur citē no izmeklēšanas uh, aprindām, mm, mm, kas eh, izmeklē kucakas slepkavību. Šeit ir eh, arī mm, eh, noziedznieki citēti. Kā tas var būt, ka šeit informācija tiek publicēta vai izmeklēšanas gaitu tas netraucē? Mēs taču vēlētos redzēt, ka šī lieta tiek novesta līdz veiksmīgam nobeigumam, iespējams, drīzāk tas arī uh, Eh, uzlabot situāciju Slovākijā un visā Eiropā. Paldies! Par pārrobežu sadarbību eh, krāpšanas lietās Eiropas Savienība mums piedāvā zināmus instrumentus, kas nedaudz atvieglo noziegumu izmeklēšanu bet dzīvē vienmēr ir tā, ka ir instrumenti, kuri ir grūtāk piemērojami, jo ir nepieciešama vienbalsība no visās ar visām mēs dalībvalstīm, lai to darītu, bet mums ir izmeklēšanās jābūt ātriem. Dažreiz ir tā, ka divpusēji nolīgumi ir efektīvāki ar vienu dalību valsti, ar vienu partneru mēs varam ātrāk vienoties par informācijas apmaiņu. Tas viss eh, notiek raitāk un tā joprojām. Bet mēs eh, priecājamies par katru iespēju savu eh, darbu padarīt efektīvāku. Īpaši strādājam arī divpusējā līmenī, lai pātrinātu informācijas apmaiņu. Paldies deputātiem par labajiem vārdiem. Mēs ar savu darbu ikdienas apdraudam e, cilvēkus, tajā skaitā, vai pakļaujam viņus riskam. E, arī mūsu ģimenes locekļus piedrīgos. Tādēļ mēs e, Ļoti pateicamies eh, par pateicības vārdiem no savas sievas. Es bieži dzirdu pateicības vārdus, bet no citiem retāk. Kas attiecas uz informāciju, eh, kas nonāk eh, publiskajā telpā no krimināla lietu izmeklēšanām, tas mūs dara ļoti nemierīgs par īpašo prokuratūru, es varu simtprocentīgi garantēt, ka mūsu iestādes eh, darbinieki nesniedz informāciju uz āru sabiedrībai. Tie kolēģi, kas strādā pie šo lietu izmeklēšanas, pat paši šo kolēģiem nesniedz eh, informāciju. Īpašais prokurors un viņa vietnieks viņiem pat nav tās informācijas, kas ir eh, prokuroriem, kas tieši izmeklē uh, lietu konkrēto. Kas attiecas uz citām tiesību sargājošām iestādēm, tādu, protams, ir daudz. Policijas eh, priekšnieks ir eh, spēris zināmus soļus, lai eh, novērstu, lai nepieļautu informācijas noplūdi. Mēs vēlamies uh, visas izmeklēšanas veiksmīgi pabeigt un informācijas nopludināšana par uh, izmeklēšanām, kas vēl notiek, ir uh, noziedzīgs nodarījums, par kuru mēs arī varam uzsākt uh, kriminālu lietu, un tas tiek arī darīts atsevišķos gadījumos. Bet es lūdzu jūs sapratni, ka nevaram sniegt precīzāku informāciju, taču mēs darbojamies arī šajā jomā. Anyway. To přináší náš, eh, naše slyšení ke konci. Já bych chtěl velmi poděkovat všem. Paldies! Mēs tagad noslēgsim mūsu uzklausīšanu. Gribētu pateikties visiem. Panu. Es vēlētos pateikties visiem, kuri piedalījās šajā uzklausīšanā. Paldies, ka ieradāties šeit. Paldies! Mēs, eh, protams, dzirdēto pārdomāsim, jo uzklausīšana nav vienīgais informācijas avots, kas mums ir pieejams. Mūsu rīcībā ir arī rakstiska informācija un līdzīgi. Ko tagad darīšu tālāk pēc šās uh, uzklausīšanas? Vispirms eh, vēlētos vēlreiz uzteikt visu to darbu, kuri cīnās pret organizēto noziedzību Slovākijā un cīnās pret eh, noziedzniekiem vispārēji runājot. Vai tie būtu izmeklētāji, vai tie būtu prokurori vai žurnālisti, visiem pasaku paldies. Un eh, šodien mēs arī redzam, ka tā ir cena, ko dažkārt nākas maksāt, maksāt ar savu dzīvību. Jans Kučaks un e, Martina Kušnirova ziedoja savu dzīvību šajā cīņā. Neatkarīga un brīva žurnālistika un brīva tiesu sistēma ir šīs cīņas pamata pamats. Tie, kuri dara šo darbu Slovākijā, Mēs uzteicam jūsu darbu vēlreiz no sirds paldies, un tagad esam pabeiguši pirmo uzklausīšanas daļu, pārtraukums 5 minūtes, un tad sāksim otru uzklausīšanu.

Well, Dargie kolēģi, sāksim šā rīta otro uzklausīšanu, kas ir paredzēta mūsu komitejā. Un vēlētos šeit veikt visus uzaicinātos viesus, kā arī tos, kuri klausās. Mēs tātad runāsim par nodokļu iztrūkuma novērtēšanas iespējām. Uh, Un uzklausīšanā ir paredzēts tikai vienas paneļdiskusijas. Uzklausīsim uzaicinātos ekspertus. Pirmais ir Gaitā Nikodēma kungs, kas ir ekonomiskās analīzes novērtējuma un ietekmes eh, novērtējuma speciālists Eiropas komisijā nodokļu DG. Pēc tam došu vārdu Anetei Alstaterei kas ir pasniedzēja un behaviorālās izpētes nodaļas vadītāja Norvēģijas, Norvēģijas universitātē. Viņa arī ir eksperte nodokļu izvairē un sadarbojas ar dažādiem plašsaziņas līdzakļiem pasaulē. Un visbeidzot došu vārdu Petram Janskim, kas ir ekonomisko pētījumu nodaļas vadītājs Kārļa Universitātē Prāgā. Viņš runās par um, eh, nodokļu izvairs radīto nodokļu iztrūkumu globālo aspektu. Paldies, ka esat ieradušies mūsu uzklausīšanā un eh, vispirms eh, došu vārdu Nikodēma kungam Lūdzu, nepārsniedziet septiņas minūtes katrs, un vispirms tā tad dodu vārdu Nikodēm kungam. Paldies! Paldies, eh, prieksēdētāja kungs! Un eh, paldies eh, šai komitejai, ka esat uzaicinājuši mūs runāt par nodokļu iztrūkumu un par to, ko šī, ko mūsu darba grupa ir panākusi. Nodokļu izvairs apkarošana ir Eiropas komisijas viena no prioritātēm, un eh, mēs eh, pēdējā, pēdējos gados eh, es atvainojos, ja mana balss mani pievils, jo es šķiet esmu saķēris kārtējo ziemas gripu vai vismaz tādu pamatīgu saaugstināšanos. Uh, bet eh, vispirms es vēlējos pateikt, ka mums ir jāsaprot, eh, cik eh, liels ir nodokļu izvairs apjoms. Un šādā aspektā ir jāuzsver, ka pēc definīcijas tas ir grūti aptverams jēdziens, jo Tā kā nodokļu izvēra ir pelēkajā zonā, mēs tā īsti nemaz nevaram novērtēt, cik tas ir liels. Tāpēc komisija pēdējos eh, gados ir izveidojusi tā saucamo fiskālis grupu, kuras eh, nolūks tieši ir raudzīties uz nodokļu iztrūkumu pētījumiem. Šobrīd ir nopublicēti trīs pētījumi un fiskālis eh, ziņojums par PVN izvēru 16. gadā un eh, pērn tika nopublicēti divi konkrēti ziņojumi, viens par sadarbību eh, nodokļu iztrūkumu apkarošanā un viens par eh, cita veida nodokļu noziegumiem un sadarbību to apkarošanā. Bet šodien runāšu par nodokļu iztrūkumu. Projekta grupas uzdevums ir uh, starp dažādām dalību valstīm diskutēt par veiksmīgāko metodoloģiju, ko varētu izmantot kā pētnieki, tā arī dažādas citas organizācijas metodas, lai, novērto, lai novērtētu nodokļu iztrūkumu, kā arī lai diskutētu par plusiem un mīnusiem. Ir nopublicēti dažādi ziļu, ziņojumi, piemēram, nodokļu iztrūkuma aprēķināšanas metodoloģiju. To jūs varat lejupielādēt gan no mūsu mājaslapas, gan tas ir pieejams arī papīra formā. Tagad eh, varbūt pāris vārdu par to, ko tad nozīmē nodokļu iztrūkums, tax gap. Tas tiešām ir uh, aritmētiski aprēķināts, ko vajadzētu iegūt budžetā no nodokļiem un kas reāli tiek iemaksāts budžetā. Tātad šis nodokļu iztrūkums ir no tā, ko vajadzētu būt budžetā iemaksātam, <clears throat> un šis te nodokļu iztrūkums rodas gan nodokļu izvairs, gan nodokļu apēs gadījumā, gan arī, piemēram, uzņēmumi bankrotē, un tāda iemesla dēļ netiek iemaksāti nodokļi. Uh, Tātad iemesli ir dažādi. Vēl bez tam nodokļu iztrūkums var rasties arī no nepareizām kalkulācijām, kā nodokļu maksātāja, tā nodokļu iekasētāja pusē. Patiesībā ir divas dažādas pieejas. Vispirmais ir tā saucamais no augšas uz apakšu eh, pieeja, un otra ir no apakšas uz augšu no, apak, no augstu uz, aug, uz apakšu. Tiek ņemti makroekonomiskie kritēriji, piemēram, Nacionālā statistikas piedāvātā, un izmanto šos makroekonomiskos datus, lai mēģinātu aplēst ekonomiskās aktivitātes valstī. Uh, un tad, balstoties uz šīm ekonomiskajām aplēsēm, tiek izrēķināti iespējami iemaksātie nodokļi. No apakšas uz augšu pieeja nāk no eh, grāmatvedības un audita datiem, vai tie būtu specifiski nodokļu maksātāja auditi, un pēc tam nodokļu iestāde mēģina piemērot šos audita datus, attiecinot to uz visu, visiem iedzīvotājiem, un tad eh, izm piemērojot dažādas tehnoloģijas, mēģina aprēķināt, cik būtu iemaksājumu nodokļu. Patiesībā abām šīm metodēm ir kā plusi, tā mīnusi. Vēl viens moments, ko vēlējos pieminēt, šo aplēšu metožu izmantošana ir atkarīga kā no statistikas datiem, un, piemēram, Mūsu sagatavotajos ziņojumos eh, parādās, ka, piemēram, nodokļu audits ir ļoti dārgs prieks. Piemēram, eh, no augšas uz apakšu pieeja ir arī dārga tieši datu pārvaldības ziņā. Protams, datu apstrāde un aplēses ir samērā komplekss process un eh, ir jāskatās uz rezultātiem, tādā kopīgākā plašumā un nevis varbūt konkrēti uz cipariem līdz um, tūkstošdaļājas komata. Un visbeidzot, CIT nodokļu iztrūkums šobrīd nav vienprātības par to, kādu metodoloģiju vajadzētu izmantot to aprēķināšanai. Un uh, mūsu projekta grupa grupa mudinās dalību valstis e, veidot šādus nodokļu iztrūkuma aplēses. Un e, dažās dalību valstīs tas jau veiksmīgi darbojās. Un e, vēlamies, lai visās dalību valstīs būtu šādas iestrādes. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies! Tagad uh, Alsētas kundzei dod vārdu. Iespējams, ka nepareizi izrunāju jūsu vārdu, bet nu cenšos. Anete, jāpaldies. Es eh, savu prezentāciju balstīšu uz eh, rezultātiem, kuru mēs esam veikuši kopā ar eh, citiem profesoriem. Šie dati ir pieejami um, internetā tiem, kur vēlas iepazīties ar pētījumu un tā rezultātiem sīkāk. Kā jau Nikodēm kungs teica, ir diva veida uh, izvēle. Tātad viena ir likumīga un otra ir nelikumīga. Un lai, n, eh, lai novērtētu nodokļu iztrūkumu, tad ir jāņem vērā abi. Tātad es runāšu par eh, tā, saucamo, of, par tā saucamajiem offshoriem, un tas ir likumīgi. Tātad par nodokļu iztrūkumu runājot, svarīgi ir, iedot, ir iegūt datus, kā aprēķināt kaut ko tādu, kas tiek ļoti labi slēpts. Un svarīgākais šeit ir tas, ka uh, nodokļa izvaira runājot, tas ir ārkārtīgi dārgi, bet eh, nevar jau redzēt to, kas notiek ārpus valsts robežām. Un eh, bieži vien nodokļa izvairs sadalījums, piemēram, ja um, fiziskai vai juridiskai personai ir jāatskaitās par saviem nodokļiem, tad eh, līdz zināmai robežai eh, ir, tas ir iespējams, bet mūsu pētījumā mēs eh, sapratām, ka veidi, kādā bagātie izvairās no nodokļu maksāšanas, ir izmantojot offshore, vai nu no offshore aktīvus, vai offshore aģentus, un tādā veidā noslēp savus aktīvus. Un eh, paraugoties uz bagāto nodokļu nemaksāšanu, var redzēt, ka skaitļi ir milzīgi. Bet izmantojot jaunas metodas un jaunus datu avotus, kā arī ciešākas sadarbības rezultātā starp nodokļu iestādēm, pētniekiem un žurnālistiem mums eh, tiešām ir pieejams vairāk datu un arī dažādākas metodas. Ko tad mēs zinām par šiem offshore aktīviem? Mēs um, esam apkopojuši datus līdz 15. gadam, tātad tie ir aktīvi, kas uh, atbilst apmēram 10% no pasaules IKP, un tas ir tikai personu offshoros ieguldīto aktīvu procents. Tātad mēs pat nerunājam par, tādām, par tādiem aktīviem kā mašīnas, nekustamie īpašumi un tā tālāk. Šeit jūs redzat Boston Consulting Group aplēses, cik viņi daudz uh, pārvalda savu klientu aktīvus, līdz ar to 10% no pasaules IKP ir slēpts. Un 90% no offshore aktīviem nekad nenonāk nodokļu inspekciju redzeslokā. Un mēs tad vairāk skatījāmies uz to, kas tad šo naudu slēpj. Mēs izmantojām jaunus datus, kas mums bija pieejami un paraugoties, kurās valstīs un kādi cilvēki tad slēpi savus aktīvus. Tā tad vidēji, kā jau es teicu, 10%, bet piemēram Skandī, Skandināvijas valstīs 4% eh, visu aktīvu ir slēpti offšoros, bet eh, kontinentālajā Eiropā 15%. Un, eh, piemēram, to nemaz tā nevar eh, izskaidrot ar eh, to, cik augsts ir nodokļu sloks. Piemēram, Korejā un Japānā, kurā nodokļu vispārējais sloks ir zems, ir maz offshore aktīva, bet tikpat maz to ir arī Skandināvijas valstīs, kur tas ir ārkārtīgi augsts. Tātad mēs izmantojām trīs uh, avotus. Viens eh, procents no bagātajiem Skandināvijas eh, pilsoņiem vienu pro, ir noslēpuši savus aktīvus, piemēram, Šveices bankās. Bet eh, viņi noslēp 40% no savu aktīvu. 80% no šiem slēptajiem 8, 80% ir šo 1% mājsaimniecību rīcībā. Un eh, tikai paši, paši bagātākie 0,01% mājsaimniecību noslēpj milzīgus līdzekļus. Tā tad eh, balstoties uz nodokļu datiem, ja neviens neņem vērā šo bagāto noslēptos eh, ār offšoros datus, tad eh, neviens to nevar novērtēt. Tā tad eh, Fronseka ir pateikusi, ka nav likumīgi rakties tuvāk šo bagāto nodokļu izvairai, bet šobrīd tiek uzskatīts, ka 14% no bagātākajām maisaimniecībām Norvēģijā un Zviedrijā brīvprātīgi ir pateikuši, ka viņi izvairījušies no nodokļiem. Mēs e, esam aprēķinājuši pārdales nodokļu iztrūkumu. Mēs esam apkopojuši datus eh, no dažādiem avotiem, un eh, mēs varam sadalīt maisaimniecības pa bagātības eh, etapiem. Tātad bagātākie ir labajā šī slaida pusē un nabagākie kreisajā. Mums ir ļoti laba sadarbība ar nodokļu iestādēm, un kā jūs redziet, vidēji. Es runāju pārāk ātri, bet eh, jā, es atvainojos visiem tiem, kuriem man ir jātulko. Tātad vidējā nodokļa iztrūkums Skandināvijas valstīs ir 3%. Tas ir ļoti zemu. Tātad, eh, ja ir iespēja izvairīties no nodokļiem, bet eh, pieaug, tātad bagātākās mājasaimniecības 25% gadījumu izvairās no nodokļu maksāšanas. Prieksēdētais paldies! Un tagad eh, nākamais runātājs. Right. Labi. So, uh, ladies and gentlemen, it's uh, an honor. Dāmas un kungi, man ir liels gods uh, piedalīties šajā uzklausīšanā par nodokļu iztrūkumu. Anat runāja par eh, individuālo izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Es runāšu par eh, nodokļu apiešanu no uzņēmuma puses. Un Nikodēma minēja, ka ir eh, dažādi veidi, kā nemaksāt nodokļus krāpniecība, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešana. Es tā tad runāšu tikai par uh, starptautisko uzņēmumu nodokļu apiešanas praksēm. Tātad, kā eh, starptautiskie uzņēmumi savu pēļņu m, eh, izvieto nodokļu paradīzēs vai zem nodokļu zonās un valstīs. Tātad um, es gribētu dalīties ar jums ar vairāku pētījumu rezultātiem. Visi deviņi pētījumi, kas ir šajā tabulā, vienā vai citā veidā uh, atbild uz jautājumu, kādi ir ieņēmumu zaudējumi eh, šo eh, korporatīvo nodokļu apiešanas schēmu rezultātā. Eiropas parlaments, eh, žurnālisti, starptautiskās organizācijas un citi ir iesākuši meklēt atbildes uz šiem jautājumiem. Pētnieki, zinātnieki ir izmantojuši dažādus datus, kas jau ir pieejami, kā iepriekšējie divi runātāji jau runa, minēja, tas ir tas izaicinājums atrast datus, nav pietiekami labi dati attiecībā uz uzņēmumu nodokļu uh, apiešanu, bet uh, mēs esam mēģinājuši izmantot dažādus uh, datu avotus. Šie deviņi pētījumi izmanto pieeju no augšu uz leju, tātad agregētus datus, mikroekonomiskos datus izmanto uh, Un, eh, ja izmanto atsevišķu uzņēmumu datus, tad tas ir no lejas uz augšu eh, variants. Eh, vairākums no pētījumiem piedāvā rezultātus valstu līmenī. Mums uzdotajos jautājumos es lasīju, ka mums vajadzētu raudzīties uz to, kā pa dažādām valstīm tiek sadalīts šie zaudējumi, kā valstis zaudē šos ieņēmumus, un to mēs varam izdarīt tikai ar šiem pētījumiem, kas attiec uz konkrētām valstīm. Tagad paskatīsimies uz šīm aplēsēm. Katram pētījumam es uzrādīju rezultātu, un tad, at, tas nozīmē, ka pētījumā skatītajām valstīm, kas lielākajā daļā gadījumu ir 30 līdz 100 valstis, tātad tā, tā ir daudz, bet lielākā daļa ir attīstītas valstis un tikai uh, um, divos pētījumos arī attīstības valsts ir iekļautas. Tātad um, nav, protams, šie pētījumi par visu pasauli, jo valsts, pasaulē ir vairāk kā simts valstis, un tāpēc uh, te ir tās aplēses par to, kādi ir zaudējumi valdībām. Piemēram, pirmais OECD pētījums, jeb SAO pētījums, kas aplēš uh, igadējos zaudējumus, ir uh, 100 līdz 240 miljārdi ASV dolāru. Ļaujiet man sākt ar uh, vienu aplēsi, kas ir uh, ziņojuma projektā minēts, uh, ko ir sastādījusi šī komiteja. Tā ir tā ekstrēmākā summa. Un to var uzskatīt par tādu vienu no lielākajām aplēsēm. Uh, Krivelie eh, tālu, un eh, mēs ar Kopham kungu, ar kolēģi, tātad arī eh, savā pētījumā norādām, kāds ir mūsu aplēses. Metodoloģija atšķiras, daži piesardzīgi prognozē, citi savukārt nosauc maksimālo summu, un ir iespējams, ka uh, patiesais apjoms ir kaut kur pa vidu, bet ja jūs paraugāties uz skaitļiem, tad lielākā daļa ir apmēram 200 miljārdi ASV dolāru gadā. Un tas varētu būt arī tas aptuvenais uh, fenomena apjoms, ko mēs šeit pētām. Korporatīvais uh, nodokļu iztrūkums, uh, pateicoties nodokļu paradīzēm. Tagad par ziņojumu projektu. Tas varētu uh, iekļaut arī citus pētījumus. Uh, tagad ir iekļauti divi pētījumi, ņemot vērā, cik grūti ir precīzi prognozēt un uh, noteikt šo apjomu. Būtu labi, ja iekļaut arī citus pētījumus šajā ziņojumā. Uh, Bet, nu, protams, eh, pētījumu rezultāti ir ļoti atšķirīgi, bet arī metodoloģija ir atšķirīga. Šobrīd mēs nevaram to detalizēt apspriest, bet, ja vēlaties, eh, varu par to um, pastāstīt diskusijā. Ļaujiet man tagad izmantot vienu grafiku no viena no pētījumiem, kas ir kopīgs Miroslava Polanska um, no Kāļu universitātes un mans kopdarbs. Mēs uzdodam jautājumu kas tika uzdots arī uh, Eiropas parlamenta jautājumos, un uh, jautājums ir, kuras valsts zaudē visvairāk no šī fenomena. Mēs uh, tātad paņēmām piecus pētījumus, kur bija uh, rezultāti pa valstīm, un raudzījāmies uz to, kuras valsts tad ir lielākās zaudētājs. Un šajā grafikā ir tāda vienkāršota atbilde uz to. Šeit tiek uh, arī uh, Pasaules bankas definētās ieņēmumu grupas apskatītas. Uh, Un šīs ir tās piecas uh, aplēses, uh, piec pētījumi, kas uh, norāda konkrētas summas un parāda arī, cik liela daļa no pasaules kopējā apjoma tas sastāda. Tātad šī melnā krāsa, tur visvairāk tās ir augstu ieņēmumu SAO valstis un citas valsts tik daudz nezaudē. Uh, un to ietekmē arī datu pieejamība par eh, valstīm. Un tā kā mums nav par visām valstīm dati, tad mēs arī nevaram visas iekļaut. Ehm, tātad mūsu nesenais eh, Pagānska un mans pētījums eh, norāda, ka lielākā daļa aplēšu um, ehm, neatiecas uz SAO valstīm, bet uz pārējām valstīm. Tātad mums būtu jābūt piesardzīgiem par šo sadalījumu, par šo rezultātu interpretāciju. Uh, Noslēgumā ļaujiet man eh, aicināt eh, labāku datu pieejamību, paredzēt eh, atsevišķu valstu ziņojumi. Droši vien būtu tie datu avoti, kas mums ļautu labāk aplēst, kāds tad ir nodokļu iztrūkums. Esmu pētījis banku pieejamos datus un arī ieguvis rūpniecības nozaru datus. Uh, Esmu ļoti piesardzīgs par datu kvalitāti un publikāciju. Datiem ir jābūt ļoti precīziem šādiem nolūkiem, un esmu gatavs diskusijai. Paldies! Liels paldies! Mums tagad būs, para, kā parasti, diskusija, piecas minūtes jautājumam un atbildēji vēlams jautājumu uzdot vienas minūtes ietvaros. Un pirmais būs ETP deputāts Darjošs Rosātī. Paldies priekšsādātāji, paldies pusu trim viesiem, runātājiem par ļoti interesantajām prezentācijām. Mēs nezinām, kāda ir precīzie skaitļi, bet mums ir apmēram skaidrs, cik liela apmēra problēma tā ir. Visi trīs runātāji plus mīnus uh, sniedza līdzīgus uh, skaitļus, cik tad mēs zaudējam nodokļu apiešanas rezultātā. Un tāpēc, ka pēļņa tiek pārvirzīta uz ārzemām vai trešajām valstīm, mans jautājums ir, ko tad mēs šeit varam darīt Eiropas līmenī un globāli? Eiropas Savienībā esam diezgan daudz uh, strādājuši pie šiem jautājumiem, un mums ir uh, vairāki jauni likumdošanas akti, kur mērķis ir eh, padarīt nodokļu sistēmas noturīgākas, uzsverot nepieciešamību sadarboties dalību valstu starpā. Bet, eh, protams, ka situācija vēl nav perfekta. Ko tad mēs vairāk varētu darīt? Vai mums vajadzētu pievērsties eh, kaut kādām sankcijām attiecībā uz jurisdikcijām, kas nesadarbojas, vai mums vajadzētu uh, Um, vairāk domāt par uh, vienotu vai harmonizētu nodokļu sistēmu starp dalību valstīm, kas ir diezgan sarežģīta, jo šeit nav tāda uh, tiesiska pamata līgumā. Vai mums vajadzētu iedrošināt dalību valstis uh, izmantot šīs te klauzulas viņu tā, nodokļu likumdošanā, kas atceltu korporāciju lēmumus? Uh, izveidot uzņēmumus tikai nodokļu uh, nolūkos uh, un uzstāt, ka jāmaksā nodokļi tur, kur tiek radīta vērtība. Kādi ir jūsu ieteikumi? Kādos virzienos mums vajadzētu uh, virzīties, runājot par likumdošanu Eiropas Savienības un dalību valstu līmeni? Tas ir jautājums visiem trim runātājiem. Paldies, kurš gribētu sākt? Labi, sāksim ar Janska kungu. Jā, es ar prieku varu sākt. Paldies par šo jautājumu. Ko Eiropas Savienība ir darījusi arī sadarbojoties ar eh, SAO un G20 un citām valstu grupām, tie ir soļi pareizajā virzienā, nosauktu tās par daļējām izmaiņām. Jums ir sistēma un jūs cenšaties uzlabot tās darbību, piemēram, uh, Jūs saglabājat uh, noteikumus, bet vēl um, cenšaties tos uzlabot. Un tas ir labi. Un tur arī uh, varētu iekļaut sankcijas, kuras jūs minējāt, kuras uh, zināmās valstīs varētu būt problemātiski īstenot. Ja vēlties izmantot šīs sankcijas, tad politiski tas nevienmēr ir īstenojams. Uh, bet tas eh, arī nepadara šīs sankcijas eh, pietiekami pievilcīgas eh, izmantošanai pret citām valstīm. Jautājums ir, vai būtu vērts sistēmu mainīt pilnībā, ne tikai daļēji. Viens uh, variants, ko jūs minējāt, harmonizēt sistēmu un šo uh, Uh, opciju piedāvāja 2016. gadā Eiropas komisija, CCCTB, tātad uh, kopīgā nodokļu bāzu uzņēmumiem. Tur bija divi priekšlikumi, viens priekšlikums uh, harmonizē šo korporatīvo nodokļu bāzi. Tas šķiet diezgan vienkārši mm, harmonizēt šo sistēmu, lai mums nebūtu 27 vai 28 sistēmas nodokļu jomā, kas nosaka korporatīvo nodokļu bāzi. Tas rada dažādas problēmas. Konsolidācija ir sarežģītāks jautājums, eh, jo īpaši kā tad sadalīt eh, ieguvumus, tad, kad eh, tas viss tiek konsolidēts Eiropas līmenī un kā to sadalīt pa dalībvalstīm. Tur arī būtu vajadzīgi labāki dati, lai redzētu, kāda būs ietekme uh, Uh, ietekmes novērtojumos tiek uh, lietot tās augtie orbītas dati. Um, es domāju, ka šis ir uh, pārāk svarīgs solis, lai to balstītu uz tik nepilnīgiem datiem. Tas nebūtu atbilstoši piesardzības principam. Mums vajadzētu nogaidīt līdz labākam ietekmes novērtējumam, kad tas būs pieejams. Un ar to arī beigšu. Divi komentāri. Pirmkārt, par um, šo nodokļu apiešanu, kas ir likumīgā peļņas pārvirzīšana, izskatās, ka uh, ir šeit divi lieli izaicinājumi. Šis rokas garuma princips, tas uh, um, praksē nedarbojas. Nodokļu administrācijām ir grūti to pārbaudīt, kas tad ir uh, tirgus cena, ja nav tirgus, kāda ir patiesā cena, uh, tad, tad uh, Starbucks kafija, uh, cik uh, tad ir vērts šis Starbucks uh, logo. Uh, bet daudz naudas tiek tērēts padomniekiem, lai uh, novērtētu šo precīzo tirgus cēnu, un tas ir tāpēc, ka nav informācijas. Viens no galvenajiem izaicinājumiem šeit ir arī tas, ka tas tiesiskais veids, kā uh, skatīties uz katru uh, uzņēmumu, ir kā uz vienu juridisku personu. Tātad veids, kā noslēpt visu informāciju, ir uh, vienu čaulus kompāniju pielikt priekšā un pat valsts ietvaros jūs nevarat redzēt pareizās cenas, jo nav pareizā informācija. Un uh, mēs redzam, ka grupas apjoms ir uh, um, eksplodējis. Uh, Un uh, ir atkal šī čaulas kompānija, kas nesniedz informāciju. Tātad informācija ir uh, izšķirīgi svarīga, lai varētu ieviest noteikumus, un mums ir jāpasaka, ka nevar nolikt vēl vienu kompāniju starp uh, šo reālo aktivitāti un, un uh, nodokļu administrāciju. Kā tad var noteikt tirgus cenu, ja nav tirgus attiecīgiem produktam? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, tātad informācija. Un e, ir jāspēj e, aiz šī slepenības aizsega paskatīties. Un tad par nodokļu paradīzēm, ārzonām ir jāvajā e, arī šie te aģenti, palīgi, tik daudz iedzīvojas uz šīm visām schēmām. Dažkārt, jā, tiek uzlikt sodi, bet tās ir vienkārši biznesa izmaksas. Uh, piemēram, futbolisti, Ronaldo, kurš eh, tātad savus eh, ieņēmumus slēpa ārzonās, un eh, viņi to paši neizmanto, neizdomā, viņi saņem palīgu uh, padomus, un tas ir veids, kā slēpt ieņēmumus no nodokļu administrācijām, un tas jau nekad pats neapstāsies. No, thank you very much. Uh... Paldies. Atgādināšu, ka caurspīdīgums ir bijis komisijas darba kārtībā jau divus gadus. Esam veiksmīgi piedāvājuši eh, tādas izmaiņas kā automātisko eh, spriedumu, informācijas izmaiņu pat eh, nodokļu lietās, izvairīšanos no agresīvām nodokļu optimizācijas schēmām, uh, ar, eh, kas tiek iznots ar starpniekiem, un ir bijuši daudz priešlikumi eh, uz padomas galda, minēšu tikai vienu eh, vietu, vienotā konsolidētā nodokļu bāze, kas nu dien sniedz risinājumu, lai Eiropas Savienībā profiti netiktu mākslīgi pārbiedīti, un uh, ir arī labs modelis, uh, ko varētu ņemt pa paraugu dalībvalsts. Paldies, eh, um, Kofolkungs. Jā, paldies visiem trim paneļa dalībniekiem. Es domāju, mēs varētu ilgi diskutēt par to, kā eh, šo eh, iztrūkumu mazināt ar dažādām politikām. Nedarīšu to tagad, bet par statistiku un datiem un datu vākšanu vispirms. Komisija, jūs pieminējāt, ka datu uh, Pieejamība ir, protams, viena no problēmām. Vai jūs varētu precizēt, cik, eh, kāda ir sadarbība ar dalību valstīm, cik lielā mērā tā jūs apmierina? Vai nevarētu notikt sistēmiskāka sadarbība ar dalību valstīm, lai eh, hmm, nodrošināt lielāku caurspīdīgumu uh, attiecībā uz šiem datiem. Anetei, Alstridesetei, es gribu jautāt, jūs, protams, aplūkojat individuālu, individu gadījumus, bet vai esat eh, lēsuši, cik ir, ir šis eh, ienākuma iztrūkums no visas šīs slēptās bagātības, vai pastāv kaut kādas puslīdz uh, eh, uzticams aplēs šajā jomā? Otrakārt, ja jūs uh, visu izvairīšanos no nodokļu apmaksas, kas notiek e, uzņēmuma līmenī, e, mēģināt sasumpēt, e, kāda, ap, kādas aplēses eksistē šajā jomā. Tas būtu ļoti interesanti. Un tad visbeidzot Pēteram Janskim. Jūs arī minējāt caurspīdīgumu ziņošanu par katru valsti atsevišķi. Tas eksistē finanšu sektorā par bankām, bet aplūkojot skaitļus, šķiet, ka viņi maksā daudz nodokļu. Bet, ja paskatāmies realitāti, nevienmēr tā ir. Vai jūs redzat šo izaicinājumu valsts ziņojumos, e, ka te ir kaut kāda nekorekta datu un kāda problēmas būtība īsti? Bankas it kā maksā gandrīz 40% nodokļu, bet tā jau tas īsti nav kur ir problēma un kā to varētu risināt. Es sākšu varbūt. Tas man dod arī iespēju nedaudz paskaidrot, piemēram, šo pieeju no augšas uz leju, kā tas darbotos. Doma ir tāda e, noskaidrot makroekonomiskos datus, piemēram, nacionālo statistikas iestāžu, kas ir neatkarīgi no uh, ienākumu uh, pārvaldēm. Un tad mēs cenšamies salīdzināt to, kas ir uzņēmuma līmeņā, līmenī, piemēram, EBITDA vai EBIT, ar nacionāliem statistikas datiem, eh, kas ir ieņēmuma dienestiem eh, neto peļņa un tam līdzīgi. Un tad ar šiem makroekonomiskiem datiem jūs cenšaties saprast eh, konkrētās valsts visas eh, nodokļu sistēmas visas specifiskos noteikumus. Tas ir diezgan sarežģīti, un vēl sarežģīti ir, protams, arī ir integrēt elementus, kas varētu būt specifiski, piemēram, ko darīt ar zaudējumu pārnešanu, kas attiec uz individuālu kompāniju praksi vai arī e, nodokļu kredītiem. Um, e, Mm, tēriņiem izglītībai un pētniecībai un tam līdzīgi, pētniecībai un attīstībai. Mm. Ja jūs strādāsiet, jebkurā gadījumā jūs varat strādāt tikai datiem, kas ir pieejami dalību valstīs un kas nav konfidenciāli, e, kurus, e, kas nav e, publiski pieejami. Pie tādiem datiem jūs, protams, netiksiet. Par metodoloģija vēl ziņojumā ir arī rakstīts, dažreiz ir grūti, ja jūs paskatieties uz makroekonomisko statistiku, eh, atšķirt tās eh, dal, eh, uzņēm, tos uzņēmumus, kas, kam ir jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis un kam tas. Mm, nav jādara, e, e, un prī, īstenībā var gadīties tā, ka uzņēmumiem ir jāmaksā nodokļi dažādās e, dalību valstīs. Šais gadījumos atkal datu vākšana varētu būt sarežģītāka un plašāka, un daži no šiem datiem varbūt ir konfidenciāli un pieejami tikai ienākumu pārvaldēm. Paldies par jautājumu! kas attiecas uz nodokļa iztrūkuma lēšanu no offshoriem. Skandināvijā apmēram 1%. Tas ir ļoti konservatīvs, eh, ļoti konservatīva aplēs, jo mēs skatāmies tikai par bagātības offshoriem, bet nevis no ienākumiem no tā, kas varētu būt 4-5%. Tātad ļoti konservatīva aplēse, un mēs redzam arī, ka daudz ienākumu tiek pārbīdīti uz nodokļu oāzēm. Bet ar to mēs nenodarbojamies. Un Skandināvijā arī ļoti maz offshore bagātības, ap 4% no IKP, salīdzinot ar 15% no IKP kontinentālā Eiropā un vēl vairāk citur. Tātad. Es zinu, ka Kanādas nodokļu pārvalde ir šo metodoloģiju piemērojusi un uh, nonākusi pie apmēram 8% Eh, nodokļu iztrūkumu no eh, bagātības, kas tiek slēpta ār zemēs. Par kopēju iztrūkumu eh, mums nav šādu apliešu. Mēs ļoti labprāt sadarbotos ar jums vai nodokļu pārvaldēm, lai saņemtu vairāk datu, tad mēs paveiksim šo darbu pa brīvu, tad tikai lūdzu dodiet mums datus. Paldies par jautājumu. Es domāju, ka tā ir problēma. Nav skaidrs, kādas mācības būtu jāgūst no publiskiem atsevišķo valsts ziņojumiem par bankām. Kolēģi ir šos datus vākuši no 2016. gada un no 2018. gada decembrī es publicēju darba eh, dokumentu ar 4 vai 5 gadu datiem, eh, jo apmēram 50 bankas ir eh, snieguši jau arī no 2013. gada šos datus. Uh, Tātad mēs eh, tos pat laban vēl izvērtējam šos datus, bet te ir daudz problēmu. Un, eh, ja būs jauna eh, publiska dalībvalstu individuāla ziņojuma, tas noteikti uzlabos situāciju. Mm, problēmas ir tādas, ka, piemēram, par daudziem mainīgiem pat netiek vākti uh, fakti, un tad arī neviena institūcija nav atbildīga par šo datu publicēšanu kopumā. Bankām pietrūkst arī e, e, risinājumu, kur publicēt šos datus. Dažas bankas publicē savās mājaslapās šos datus, citas nē. Runājot par 2015. gadu, e, arī var jau būt problēma, jo šī banka iespējams vairs neeksistē, un jūs to neatradīsiet vienkārši. E, neviens nevāc datus izņemot pētnieki. Mēs esam visvairāk eh, datus savākuši, ir citi pētnieki, kas Mannheima un Oxfam un citi tos vāc, bet nav labas koordinācijas starp pētniekiem un publiskās iestādes viņiem īpaši atbalstu nesniedz. Tam arī nav, nav atlicināti eh, resursi. Un pat eh, ja e, bankas e, pama, parasti ziņo par e, saviem ienākumiem no valsts uz valsts, nav skaidrs par kādiem nodokļiem viņiem tur būtu jāuzskaita šī dati. Es neesmu jurists, bet atšķirība pastāv starp nodokļiem komerc likuma un nodokļu likumdošanas izpratnē, un kurus tagad jūs minēsiet ziņojumā. Dažos gadījumos pašā ziņojumā tas būs atšifrēts kādas nodokļu kategorijas te ir ņemtas vērā, e, tas tiek atšifrēts, bet e, parasti īstenībā mums pašiem tas ir, mēs tiekam atstāti neziņā šajā ziņā. Un, mm, tā tad es jūsu izteiktajai bazai, bažai lielā mērā varu arī piekrist. Paldies. Es un D. Pervanša Beresa. Um, merci. Uh... Paldies. Paldies, ka mums ir iespēja šai viedokļu apmaiņai. Es eh, vēlētos vēlreiz uzsvērt to, cik svarīgas ir šādas debats un īpaši aktuālajā brīdī. Jo nav jau tikai tā, ka eh, tā ir tikai valsts, kur neiekave, neiekasējot nodokļus, nevar nodrošināt adekvātu veselības aprūpi un izglītību un tā tālāk. Tā tad sociālistu un demokrātu grupa vakar ir nopublicējusi pētījumu rezultātus. Un šajā pētījumā ir parādījies, ka 280 miljārdi eiro būtu varēts iegūt Eiropas līmenī nodokļu samaksāšanas gadījumā. Šajā pētījumā skaidri parādās, un to jūs arī visi trīs teicāt, ka ir ļoti maz tādu valstu, kuras nopietni pieiet aprēķināt to, cik eh, liels tad ir šis nodokļu iztrūkums. Un varbūt kā eh, komisijai vajadzētu mudināt dalību valstis eh, tieši mēģināt noteikt, cik tad liels ir iztrūkums budžetā. Tā tad Runa iet ne tikai par nodokļu apēju un to apkarošanu, bet arī par to, ko varētu darīt eh, profilaktiski. Es domāju, ka Eiropas līmenī vajadzētu izveidot eh, iespējamu mehānismu, kā analizēt šo nodokļu um, iztrūkumu. Un atkal vēlētos vēlreiz griezties pie komisijas, un kā jūs vērtējat to, ka valstīm administratīvās kapacitātes trūkuma dēļ nav iespējams pilnībā novērtēt nodokļu iztrūkumu? Un šeit jau tika pieminēts valstīm specifiskās rekomendācijas, un varbūt, ka tajās vajadzētu iekļaut specifisku nodaļu par to, ka datu apkopošanu vajadzētu vairāk izmantot eh, tieši nodokļu iztrūkuma aprēķināšanai. Un tagad eh, Jānska kungam. Jūs eh, jau kritizējāt CBR un Bet vai jums būtu konkrētas rekomendācijas, ko likumdevējiem darīt? Tā tad šobrīd šī ideja ir iestrēgusi padomē, un varbūt, ka mums vajadzētu kaut kādā veidā savu darbu uzra, uzlabot. Un CBCR, ja varbūt te tiktu definēts ātrāk, palīdzētu bankām darboties. Bet e, mēs drīz savu darbu beigsim, bet visticamākais, ka nākamais sasaukums pie šā faila darba turpinās. Thank you. Merci beaucoup pour, euh, pour cette question. Paldies par šo jautājumu. Jūs eh, labi saprotat, ka es eh, jau eh, nevaru komisijai nodot tālāk jūsu priekšlikumus, un tomēr es tikai vēlējos pateikt, ka pēdējos gados mēs esam nopublicējuši veselu virkni pētījumu, kuri tieši pēta šo fenomenu. Tā tad mēs esam raudzējušies uz to, kur ir būtiskākie nodokļu izvairas ceļi. Tātad eh, tas bija pētījums, kuru mēs uzticējām veikt konsorcijām, kur sauc Rombol. Pēc tam mēs mēģinājām sīkāk noteikt eh, šos, šos eh, nodokļu izvairas apmērus un kā efektīvāk iekasēt nodokļus. Un tad uh, īsta, tātad īstā, īstā nodokļu likme un vai tiek izmantot arī kādi citi ceļi, piemēram, tā saucamā agresīvā nodokļu politika, un trešais pētījums, ko šeit būtu būtiski ieminē, pieminēt, tas ir izveidot konkrētu kritēriju sarakstu Tas, protams, neļauj konkrēti aprēķināt iespējamos eh, ieņēmumus no nodokļiem un tomēr ļauj plānot agresīvas nodokļu politikas apmērus. Un, ja pareizi atceros, eh, šie kriteriji tika nopublicēti pērn. Vēl bez tam vēlētos pieminēt to, ka vairums eh, dalību valstu Es pat domāju, ka tām tas ir obligāti jādara. Viņām ir jānopublicē savi nodokļu izdevumi. Un tas arī ir viena veida caurskatāmības rīks, kas ir mūsu rīcībā, kā kontrolēt dalību valstīs šo nodokļu, nodokļu plaisu. Prieksēdētāji kungs, jā, vēl viens jautājums. Jūs pieminējāt caurskatāmību par to, kāda ir nodokļu iekasēšanas eh, atskaitīšanās, bet jautājums ir cits. Kāda ir nodokļu iestāžu iespēja noteikt, cik liels ir neiekasēto nodokļu apjoms un vai ir kāda parāda, parauga praksa tādā vai citā dalību valstī, ar ko varētu varbūt dalīties un ko vajadzētu citās valstīs mainīt likumdošanā, lai tiešām uh, nodokļu uzraudzības institūcijas varētu aktīvi darboties labākā nodokļu iekasēšanā? Atbilde. Tas arī parādās eh, mūsu ziņojumā par nodokļu iztrūkumu, bet eh, tas jau, protams, kā jau es teicu, tas nav eh, komisija, Eiropas komisijas nopublicēts pētījums vai ziņojums, tas ir šīs darba grupas pētījums un iespējams, ka tas atspoguļo arī tikai darba grupas viedokli un nevis visas komisijas uzskatus. Bet, kā jau es teicu, šis, šī pieeja no apakšas uz augšu, To mēs esam piedāvājuši kā labāko, jo, ja ir no augsts uz apakšu, tas prasa ļoti daudz resursu. Un um, ir tādas fiskālās iestādes, kurām resursu nepietiek, varētu izvēlēties šo mūsu piedāvāto metodi. Un um, varētu būt arī sadarbība šīm nodokļu iestādēm ar Startautisko valūtas fondu un eh, šo eh, procesu deleģēt eh, Startautiskajam valūtas fondam, bet jūsu ierosinātais priekšlikums es, protams, varu tikai komisijai kaut ko ieteikt, un visticamākais, ka tā būs jau nākamā sasaukuma apstiprinātā komisija, kas šo darbu turpinās. Jānska kungs nākamais. Jā, lūdzu, nepārprotiet. Publiskā ziņojumi par atsevišķām dalībvalstīm ir apsveicami, taču mēs vēlamies tos uzlabot. Un tādēļ es kritiski vērtēju to, kā tas ir ticis senāk implementēts. Es domāju, ka ir skaidri soļi virzīties uz priekšu un ir acīm redzami saprātīgi priekšlikumi tehniskā ziņā, kā, piemēram, izveidot standardizētu formātu konkrētā vietā. Mm, mājaslapā, mm, bet vēl um, par saturisko, es domāju, jāsniedz vairāk informācija, kuri bankas aktīvi, piemēram, nav iekļauti kā mainīgais. Un, ja paraugāmies uz uh, eh, SAO ziņiem, tur arī ir daudz mainīgo, un tomēr kritiķi pamatoti norāda, ka uh, arī šeit ir iztrūkumu. Tā kā es domāju, šeit ir jāsāk. Turpināsim strādāt ar uh, datiem par atsevišķām valstīm, un es arī strādāju ar eh, datiem no, eh, kur jau ja izēviela iegūs industrijā eh, nozarē jau sen ir šie dati pieejami, un tas arī viss palīdz mums gūt pilnīgāku ainu. Paldies, Svens Gigolds, zaļo vārdā. Jā, paldies! par svarīgo darbu, kuru jūs veicat. Es domāju, tā ir apgaismība, izcils piemērs. Svarīgi, lai publiskajā debatē e, šis darbs turpinātos. Es vēlos uzdot šādu jautājumu. Pirmkārt, komisijai. Mūsu parlaments vienojās ar parlamentu par statistikas programmu pamatu no 2018. līdz 2020. gadam. Šajā ziņojumā, par kur mēs vienojamies ar padomi un komisiju, skaidri teicis, ka jāpanāk progress kvalitatīvās un kvantitatīvās informācijas uzlabošanā, kas e, sniedz labāku informāciju par nacionāliem e, kontiem un tādējādi palīdz izvairīties no nodokļu uh, E, e, nepieļaut izvarīšanos no nodokļu nomaksas un ka jāvērš uzmanība arī uz ienākumu e, bagātības sadals nesadarībām. Parlaments tātad skaidri pateica, ko mēs vēlamies, un ja es paraugos uz Eurostat lap, mājaslapu un meklēju, kādi tur ir dati par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tur nav nekā. Tātad ir liela nesadarība. Tātad es gribētu zināt, mm, jautāt jums, kad jūs pastāviesiet uz to, lai būtu viegli pieejami dati Eurostata mājaslapā, kas atbilst, eh, kas eh, jūsu eh, juridiskam pienākumam statistiskās programmas ietveros. Un vēl gribētu jums jautāt pēc komisijas pirmajiem pūliņiem strādāt ar šiem jautājumiem. Es atzīstu, ka jūs strādājat ar PVN un uzņēmuma ienākumu nodokļu, tas ir ļoti apsveicami, bet ir arī citi svarīgi nodokļu veidi, kur mēs redzam izvairīšanos, apiešanu. E, pētījumos to arī esat konstatējuši. E, es vēlos noskaidrot, kad e, jūs strādāsiet īpaši ar, ar individu ienākumu nodokļiem un eh, kā ar starptautiskiem kapitāla tirgiem eh, un tur notiekošo nodokļu apiešanu. Pētniekiem man savukārt ir viens jautājums ļoti precīzs, kāds ir jūsu vēlmju saraksts, kas mums būtu jārisina attiecībā uz datu pieejamību, kuriem, kuriem datiem jūs vēlaties saņemt pieklūmu. Mums tagad ir um, šo valstu dati no ienākuma dienestiem, vai tas jums ir pieejams, eh, eh, kam jūs vēl gribētu gūt piekļuve. Eh, tas, ko mēs mājaslapā par publicējam, vai tas pietiek? Kāda ir jūsu vēlme, vēlme sarakstu komisija? No komisijas nes nelūdzu vēlmju sarakstu. Es prasīju izpildīt to, kas ir statistikas programmā rakstīts piedošana priekšsēd. Par jūsu pirmo jautājumu. Es labprāt atbildēšu rakstveidā. Es, protams, koordinējos ar kolēģiem Eirostatā par izvairīšanos un apiešanu. Jūs minējāt individuālo ienākumu nodokli šeit ārējie pētnieki veids darbu, Beliginī, piemēram, un ir dažādas aplēses. Mēs arī pat labam strādājam pie šīs tēmas un ceram vēl šajā pusgadā uh, nākt klāj ar ziņu piedošanu. Es tagad esmu apjūts jūs. Mm, ekonomiski analizējiet, izvērtējiet ietekmi Tātad jūsu pienākums ir, vai vismaz līdz pienākums ir e, pāraudzīt statistisko programmu jūsu jomā, un jūs nespējat atbildēt jautājumu, kā jūs tagad implementējat statistikas programmu. Man tas ļoti mulsina. Nē, es tikai teicu, ka man ir jākoordinējas, lai jums sniegtu pilnīgi asmējošu atbildi, un to darīšu rakstveidā. Paldies! Par eh, vēlmi sarakstu attiecību uz datiem tas ir liels jautājums šim mērķim. Mēs daudz laika tērējam, lai gūtu piekļuvu datiem no nodokļu pārvaldēm, mikrodatus, lai mēs varētu novērtēt šo nodokļu iztrūkumu un salīdzināt tos ar citiem avotiem. Ir grūti valsts iekšienē saņemt piekļuvi, ir grūti saņemt piekļuvi informācijai no citām nodokļu pārvaldēm, tādēļ, ka ir visi šie nodokļi, visas šīs nodokļu vienošanās. Piemēram, ja Francija sniedz Norvēģijai informāciju par Norvēģu pilsoņiem vai noplūdēm, piemēram, tad tas ir tikai nodokļu uh, mērķiem. Viņi nedrīkst mums šo informāciju uh, sniegt. Uh, šī informācijas apmaiņa notiek uh, nodokļu līgumu uh, Eh, ietvaros, bet pētniekiem tā nav pieejama. Bet arī nodokļu pārvaldēm ir problēma, viņiem arī nav informācijas. Tātad eh, nodokļu apiešana notiek globāli, bet nodokļu pārvaldes ir nacionāls. Es vēlos saņemt no dažādām valstīm vairāk informāciju par mikrodatiem, ienākumiem, bagātību, īpašumiem, saņemt informāciju par aktīviem, eh, Un tad mums ir uh, uh, data aizsardzības regula, uh, kas mums nesagādā daudz prieku, tas daudz sarežģīja pat mūsu darbu. Um, um bet um, mums ir anonimizēti dati, mēs tos varam salīdzināt un varam mm, vairāk ieskatu gūt nekā nodoļu pārvaldes. Bet mēs tādēļ gribam saņemt vairāk informācijas no valstīm un arī e, atvērt šos nolīgumus sadarbībai ar pētniekiem, lai mēs varētu šos datus saņemt no nodokļu pārvaldēm. Ļoti jauks jautājums, un es varu pievienoties. Mēs varētu šeit pavadīt uh, Eh, šeit daudz stundas skaitot, uzskaitot savas vēlmes, bet viena lieta. Mēs runājam īsi par CBCR. Eh, man patīk uzņēmumu eh, ziņojumi par katru valsti, ienākumu nodokļi, trīs dažās versijās ir nodokļu likumdošana, tas ir nomaksātais nodokļus un uzņēmuma nodokļu bāzes, kas ir pamatā komerc tiesībās, tas, ko mēs redzam uh, um, ehm, bilancē, šie bilances dati, un trešais harmonizētie uh, um, dati uh, par valstīm, iespējams izmaiņotojot uh, datus no kopējās nodokļu bāzes. Un tad mēs varētu labāk redzēt atšķirību eh, starp to, ko maksā nodokļi eh, uz nodokļu likumdošanas pamat eh, no tā, kas ir uz komerclikuma pamat būtu aprēķinām. Šīs atšķirības tad būtu skaidrāk redzams. Ja jūs varētu mums savus vēlmu sarakstu arī rakstveidā nosūtīt, precizēt, tas būtu ļoti interesanti mūsu tālākajam darbam. Jā, lūdzu, nosūtiet to komitejas sekretariātam. FDD Davids Kauberns. Uh, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ļoti patīkami jūs šeit redzēt visus trīs ekspertus. Es eh, izlasīju jūsu CV, ka neviens no jums eh, nav vadījis nevienu uzņēmumu, nedz tagad, nedz arī pagātnē. Uh, Es eh, esmu vadījis uzņēmumu 40 gadus, un man nekad nav bijis tik ārkārtīgi daudz eh, marksistiskas eh, matemātikas aprēķinu un tādas Eiropas Savienības bulšita. Es domāju, ka jūsu komandu varētu daudz labāk izmantot, ja jūs izpētītu, kā Eiropas Savienībā tiek šķērdēta nauda. Smagi strādājoša nodokļu maksātāja nauda Eiropas Savienības galvaspilsētā un arī parlamentā tiek šķērdēta tā, ka mati ceļas stāvus. Raudot par to, ka iedzīvotāji izvairās no nodokļu maksāšanas tā pašā vietā, kad uh, Eiropas Savienības e, ierēģi un lielie, lielās zivis e, maksā 15% un Eiropa parlamentārieši nemaksā bieži vien nemaz. Kāpēc jūs šeit e, rājiet un ar pirkstu rādiet uz vienkāršajiem iedzīvotājiem, kamēr paši mēs neredzam bāļķi savācī? Uh, Līdz ar to, kāpēc jūs apgalvojat, ka no valdībām tiek nozakta nauda, es saprotu, ka jūs eh, jau saprotiet, ka nauda noslēpt, kur vien cilvēki vēlas, ir normāli. Lai arī kādas valdības mums būtu sociālistu, fašistu vai komunistu, Korban kunga ievēlēja trakie sociālisti un kurš tad apvienotajā karalistē vai Francijā ar šādām valdībām nevēlētos noslēpt savu naudu ārzonās. Līdz pat pēdējiem brīdim Eiropas Savienību vadīja sovietisti ko un komunisti, un es domāju, ka es eh, ceru, ka viņi sapratīs, ka nevajadzētu ieviest sovietisku sistēmu. Uh, Kaut arī Lielbritānijai pārmet aktīvu aizsardzību pēdējos simts gadus, paskatieties, kas notiek Eiropā. Eiropas Savienība mīl nodokļus, lai maksātu visiem saviem birokrātiem un milzīgajām vaiprātīgajām pensijām, nemaz nerunājot par Eiropas Savienības eh, Eh, Eiropas Savienības korupciju. Tagad eh, jūs runājat par to, kā apvienotai karalistē vajadzētu pēc Brexit izturēties. Eh, piemēram, kopš 70. gadiem Londonas metāla rūpniecība šobrīd tiek aplikta ar smagiem nodokļiem, vai vismaz Eiropas Savienība to mēģina. Tas, ko Eiropas Savienības nodokļi ir beiguši, uh, Es domāju, ka mums ir panākuši, mums beidzot vajadzētu saprast, ka valdībām ir pašām jālēmi. Ir labāk, ka cilvēki patur un saglabā savu naudu, jo tas ir labāk nekā atdot šo naudu birokrātiem, kur to izšķērdēs nejēdzīgi. Eiropas Savienībai būs vēl lielāks nodokļu iztrūkums, ja tā nepiešķirs apvienotajai karalistei Eh, adekvātu Brexit izēju. Mēs runājam par 35 miljardiem, kas apvienotajai karalistē būtu jāmaksā apvien Eiropas Savienībai, un es eh, atvainojos, visiem vajadzētu izstāties no Eiropas Savienības. Es domāju, ka nākamā būs Itālija, pēc tam Ungārija, pēc tam Čehija, un iespējams pat Francūži, jo kad dzelteno vestu kustība sasniegs tik ārkārtīgi daudz, uh, Vai jūs uzdevāt jautājumu, prasa prieksēdētājs. Dēvid, mēs jūs uzklausījām, bet vai jūs uzdevāt jautājumu? E, neuzdevu gan, bet pērvenš arī neuzdevu. Tur bija arī tikai vesela virkni komentāru. Jā, paldies, e, Deivida, saka prieksēdētājs. Es lielāko savas dzīves daļu esmu nodzīvojis e, sovietiskā sistēmā un negribētu, lai jūs vai jau kāds cits piedzīvot to, ko piedzīvojies. Vai ir kāds 30 sekundes, kas vēl vēlētos komentēt Deivida teikto? Nē, eksperti tomēr nē. Deivida Kobankungs runā no zāles, tulka nedzird bez ieslēgt mikrofonu. Tātad EPP Toms Vanderkendelāra. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Jā, tātad eh, es vēlētos parunāt par Nīderlandes situāciju. Jūs eh, teicāt par Eh, to, kā jūsu darba grupa strādā eh, nodokļu izvairs apturēšanā. Un, un jūs runējāt par, par um, starpniekiem. Um, mēs savos reģistrās tagad arī ņemam viņus uh, vērā, lai iestādes redzētu, kā notiek šī agresīvā nodokļu optimizācija. Uh, Kā ir ar šo direktīvu? Vai tā jums palīdz? Um, vai arī šī direktīva būtu vēl jāturpina uzlabot, vai uh, lai varētu šo starpnieku lomu vēl labāk apjaust? Mm, varbūt viņi ir skaidrāk jādefinē šie starpnieki. Tad par nodokļu amnestiju arī šāda iespēja būtu jāpiedāvā cīņā pret eh, nodokļu iztrūkumu. Ir cilvēki, kas to ļoti pozitīvi vērtē. Bēļģijā, Nīderlandē ir cilvēki, kas par to ļoti atzinīgi izsakās, bet ir arī argumenti pret. Kā jūs vērtējat nodokļu amnestiju principā? Un tad vēl profesoras kundzei konkrēts jautājums. Jūs teicāt, kā ar zonu struktūras izmanto ļoti atšķirīgi cilvēki. Vai arī nodokļa amnestija var izmantot ļoti atšķirīgas personas? Vai tā ir konkrēta grupa, kas to varētu izmantot? Tāds būtu otrs jautājums. Un trešais jautājums komisijas pārstāvim. Fiskālis ir šī uh, nodokļu grupa, un jūs droši vien zinat, ka mēs sarīkojām uzklausīšanu par fiskālis programmu 2020. Eiropas sadarbība šajā jomā ļoti svarīga, īpaši nodokļu politikas jomā sadarbība varētu būt daudz labāka, un viņi atver filiāls visā pasaulē, bet mm, e, ienākuma pārvalde strādā pārāk izolēti. Man jums jautājums, vai fiskāla spēja nodrošināt, ka nodokļu iestādes vairs nestrādā izolēti, bet eh, apmainas ar informāciju savstarpēji, un ja jūs tā uzskatāt, tad es labprāt zinātu, kādēļ, uz kāda pamata. Tad man vēl interesēta, kādu indikātori eh, liecina par m, kādu iemeslu, ka, ka nodokļu iztrūkums dažās valstīs ir daudz lielāks nekā citās. Paldies! thank you for this question. Can I just ask a clarifying question? Because... Tā tad, eh, jā, varbūt eh, es vēlējos vēlreiz noskaidrot. Eh, jūsu jautājums, jūs tā tad domājat par šo mediātoru lomu, jūs domājat par juridiskām vai fiziskām personām? Tātad jūs domājat par šiem padomdevējiem, konsultantiem? Tas, ko mēs redzam no statistikas datiem, tos analizējot, ir tas, ka risks pastāv. Šobrīd it kā nav riska naudu noslēpt eh, ārzonās, bet eh, šobrīd ir parādījušies dažādi dokumenti, Panamas un citādi, Wikileaks un tā tālāk. Tā tad informācija ir arvien labāk iegūstama. Līdz ar to, ja nodokļu konsultants un PVNšik kaut kādā veidā palīdz klientam, tas kļūst ar vien uh, riskantāk, bet šobrīd tikai ļoti bagāti uzņemās šo risku noslēpt šo naudu. Tātad eh, lielāka informācijas apmaiņa tomēr eh, palīdz šo noziegumu atklāšanai. Bet, protams, ka nodokļu inspekcijām nav pietiekami daudz resursu, un, protams, ka mēs nevaram uh, cīnīties pret pilnīgi visām ārzonām un pilnīgi visu nodokļu aizplūšanu. Un, protams, ka cilvēkiem patīk savu naudu slēpt. Un, protams, ja pastāvēs risks nonākt tiesas priekšā, tad cilvēki iespējams to nedalīs. Tātad par nodokļu amnestiju. Zviedrijai un Norvēģijai ir ārkārtīgi plaši izplatīta šī nodokļu amnestijas plas, pa, prakse. Tātad, ja tiek uh, Eh, atklāts, ka jūs esat slēpuši savus ienākumus, tad jūs samaksājat eh, tikai nodokļu apjomu un nevis soda naudu. Līdz ar to, to var, šādu sistēmu var kritizēt no naudas atmazgā un tā tālāk viedokļa, un tomēr Šāda praksa ir izrādījusies ļoti veiksmīga, jo nodokļi tādā veidā tomēr ienāk. Cilvēki naudu ārzemēs sliep, slēpi dažādu iemeslu dēļ, un tas, ja vienkārši jūs naudu atkal no ārzonas pārvedat atpakaļ uz Zviedriju, Norvēģiju un samaksājat vienkārši nesamaksātos nodokļus, tas ir palīdzējis. Tas ir palīdzējis iekasēt nodokļus, tāpēc šī sistēma, ko no vienas puses var kritizēt, tomēr ir izrādījusies pietiekami pietiekami veiksmīga. Un jūs trešais jautājums bija kāds? Nē, labi. Komisija. E, paldies, paldies par jūsu jautājumu. Es arī tā īsti nesapratu no tulkojuma, bet mēģināšu atbildēt tā, kā es sapratu. Jūs e, jautājāt, vai mēs zinām, kurās valstīs nodokļu iztrūkums ir lielāks un varbūt kurās mazāk. Mēs šim jautājumam pieejam no PVN rakursa. Un tad mēģinam aprēķināt, vai varbūt ir kādas politikas eh, vājās vietas un kādā veidā tiek eh, izmantota metodika un aprēķini. Un tādējādi mēs eh, mēģinām tādu kaut kādu vidusmēra nodokļu iztrūkumu salīdzvarot, jo ir arī dažāda, tad kāpēc šis nodokļu iztrūkums ir radies, vai tur ir kādas politikas un likumdošanas nepilnības vai vienkārši citādi, vai krimināli, pārst, krimināli noziegumi. Uh, Dalībvalsts šobrīd eh, jau sāk sīkāk analizēt nodokļu iztrūkumu iemeslus. Un eh, runājot par iemesliem, tad tieši šī pieeja no augšas uz apakšu ir izrādījusies visveiksmīgākā, jo tas eh, ir palīdzējis saprast, kāpēc cilvēki nemaksā nodokļus bet izvēloties apakšu, no apakšas uz augšu pieeju, tas būtu tā tad ar grāmatvedības un audita e, metodi. Tas arī ļauj iegūt zināmus datus. Vai e, fiskālas darba grupas rezultāti ir uzlabojuši sadarbību? Jā, tieši PVN ziņā noteikti. Tas eh, mums ir ļāvis identificēt labākās metodas vai nu vismaz tās, kuras vislabāk darbojās. Jā, tas ir palīdzējis. Vēl bez tam ir vesela virkni dalību valstu, kuras ir mācījušās eh, no citām, sapratušas, kādas ir eh, labāk izmantojamās resursu metodas, un mūsu ziņojuma galvenais nolūks bija tāds kāds kritērijs ļauj noskaidrot kādus eh, mīnusus. Tā bija atbilde uz jūsu jautājumu. Un pēdējais. Yeah, Paldies, priekšsādātāji. Man ir divi tieši jautājumi un viens tāds vispārīgāks jautājums. Pirmais jautājums ir Nikotam kungam, kas man šķiet uh, atzīmēšanas vērts, ir tas, ka ne. Uh, visas dalībvalstis cenšas aplēst, cik ir šis nodokļu iztrūkums. Lielākā daļa to dara, nepietiekam apjomīgi, bet pārsteidzoši ir tas, bet varbūt, ka tas nav mums tik pārsteidzīgi. Gribu dzirdēt jūsu atbildi. Tās valstis, kuras apsūdz agresīvā nodokļu plānošanā, nepēta, cik tad viņiem iet uh, valsts kasē nodokļu garām. Vai tā ir sakritība, vai redzat tur kaut kādu liekumu sakarību? To gribēju vienkārši dzirdēt. Atšķeters kundzei, nezinu, vai jūs uzvārdu pareizi izrunāju. Mani fascinē jūsu grafiks par uh, bagātības sadalījumu un nodokļu izvairīšanos nodokļu apiešanu. Tie ir tie viens procents šajā grafikā, kas izmanto visas iespējas, kas viņiem ir, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, lai apiet nodokļus. Varbūt, ka jūs varētu mums pastāstīt, cik ļoti tas ietekmē šos uh, vienu procentu, cik daudz viņi var ietaupīt, kā tas ietekmē šo vienu procentu un uh, visiem tāds vispārīgāks jautājums. Mums pietrūkst datu, līdz ar to pietrūkst analīzes attiecībā uz nodokļiem starptautiskā mērogā. Tas ir daudzkārt jau uzsvērts, arī parlaments to ir uzsvēris agrāk, jo īpaši tad, kad mums bija runa par CCTTB vai tiesbī, mēs vienkārši meklējām tur visur tumsā. Uh, Un uh, dalībvalstīm taču arī būtu interesanti uzzināt, kāds ir nodokļu iztrūkums. Varbūt šeit varētu piesaistīt vairāk dalībvalstis. Jā, paldies. Attiecībā uz fiskālis grupu par korporatīvo uh, nodokļu iztrūkumu, tur uh, bija 15 dalībvalsts, kas piedalījās, mēs tātad izsludinājām izsoli, un tad ieinteresētās dalībvalstis piedalās Nav tā, ka dalība valstis, kas nepiedalās, nebija ieinteresēts. Tas dažkārt eh, vienkārši ir eh, pareizo cilvēku pieejamības jautājums. Vai es varu pajautāt, vai Nīderlanda, Malta, Luksemburga un Īrija piedalās? Nīderlande piedalījās šajā sarakstā. Viņi ir no tā saraksta, ko jūs minējāt. Bet es gribēju pateikt arī, ka um, viņi nepiedalījās tāpēc, ka viņiem tas neinteresē. Viņi varbūt to novērtē nacionālā līmenī šo nodokļu iztrūkumu. Mēs zinām dalību valstis, kuras regulāri veic aplēses uh, nodokļu iztrūkumam, un tomēr nepiedalās fiskālis grupā, bet tas nenozīmē, ka viņas to nedara. vai dalībvalstis brīvprātīgi varēja piedalīties. Jā, tas ir brīvprātīgi piedalīties šajā grupā. Uh, the... Paldies par jautājumu. Jā, šī te bagātības uh, sadalījuma, uh, šis aspekts ir tiešām uh, pārsteidzošs. Uh, tie ir tikai finanšu uh, Uh, aktīvi, uh, ne citi ieņēmumi. Jānska kungs par to jau runāja par uzņēmumiem. Mēs runājam par uzņēmumiem tā it kā uh, viņi būtu neatkarīgi. Tie ir individi, kas, uh, kam piedar šie uzņēmumi, un tieši bagātākajiem ir akcijas. Tie ir arī tie, kuri uh, var izmantot šos uh, Um, zemos nodokļus, ko maksā uzņēmumi, un pēc tam uh, gūst uh, uh, akciju uh, dividendes. Un tātad šī uh, pēļņas pārvietošana te arī nav iekļauta. Okay, well, thank you very much. Labi, liels paldies. Līdz ar to mūsu viedokļu apmaiņa ir noslēgta. Gribētu sirsnīgi pateikties mūsu runātājiem. Mums bija laba diskusija, mēs saņēmām uh, diezgan uh, uh, daudz informācijas, būs ko pārdomāt, bija interesanti grafiki, šis tas vēl tiks iesūtīts rakstiski, papildus tam, ko jau saņēmām, mēs to tiešām augstu novērtējam, liels paldies jums. Līdz ar to arī šī sanāksme ir noslēgusies, un nākamā komitejas sanāksme būs 29. janvārī. Paldies visiem un uzredzēšanos!